Relax, that, that's good. Thanks. I tell you what I know. Yeah, do you know this? Dear colleagues, please take seat. Let's start. Cienījamie kolēģi, sāksim sanāksmi. Vai varam uzskatīt, ka esam pieņēmuši šās dienas darba kārtību? Paldies! Tāpat arī, kas attiecas uz uh, protokolu 11. novembra un 8. janvāra sanāksmē, ja nav nekādu komentāru un iebildumu, tad varam uzskatīt uh, protokols par pieņemtiem. Man ir divi paziņojumi. Pirmais ir tāds, ka vicepriekšsēdētājs Katainens ir piekrits ierasties uz ekonu komitejas sanāksmi, lai iepazīstinātu ar komisijas priekšlikumu par Eiropas strateģisko investīciju fondu izveidošanu. Un sekretariāts šobrīd kontaktēs ar uh, viņu dienestiem. Visticamākais, ka tas notiks nākamnedēļ, bet mēs vēl finansējam šo jautājumu. Kā jūs iespējams zinat, Eiropas parlamentārā nedēļa notiks no 3. līdz 4. februārim, un tajā piedalīsies Nacionālo dalībvalstu parlamentu pārstāvi. Mēs runāsim arī par uh, fiskālās uh, stabilitātes paktu. Tāpat arī būs uh, inter, jeb starpparlamentārā sanāksme 3. februārī Un šo sanāksmu mēs iedalīsim vairākās daļās. Vispirms mēs runāsim par koordināciju, par uh, agresīvu nodokļu politiku, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un tālāk mēs runāsim par iestāžu atbildību, jo īpaši Banku Savienības ietvaros. Es aicinu mūsu komitejas locekļus piedalīties šajās sanāksmēs, jo es domāju, ka būs ārkārtīgi vērtīgi Um, piedalīties viedokļu apmaiņā par šiem jautājumiem um, kopā ar dalībās parlamenta pārstāvjiem. Tik tā par mūsu, maniem paziņojumiem. Tagad ceturtais punkts darba kārtībā. Um, naudas tirgus fondi. Mums ir ļoti daudz grozījumi. 704 grozījumi ir iesniegti par Nīņšķils ziņojumu. Balsojums notiks Ekon sanāksmē 23. vai 24. februārī. Man ir jāinformē arī komitejas locekļi, ka pēc ECR grupas uh, pieprasījuma ekon koordinātori ir nolēmuši, ka ir jāizve, jāveic ieteikums novērtējums par 22, 23, 24, 25 un 27 grozījumu un tas ir jāsagatavo līdz februāra vidum, tātad saulēcīgi pirms paredzētā balsojuma, kā jau es teicu, 23. un 24. februārī. Un tagad mēs esam izvēlējušies um, šī te pētījuma autoru, un šis ietekmes novērtējums tiks sagatavots pavisam drīz tuvākajās dienās. Par to arī vairāk nekas nav sakāms, par šo ārkārtīgi svarīgo likumdošanas dokumentu, un tagad nekavējoties vārds referētē Nīnai Džīlai. Paldies, priekšsādātāji! Labrīt, cienījamie kolēģi! Es vēlētos sākt uh, vispirms īsumā atgādinot par to, uh, ko nozīmē naudas tirgus fondi. Uh, tiem, kas varbūt nav um, sekojuši šim jautājumam pēdējo mēnešu laikā, tas ir īstermiņa investīciju instruments. Uh, ar vairāk nekā tūkstošu eh, miljardiem eiro aktīvu. Un es eh, pilnīgi apzinos to, cik svarīgi eh, šie instrumenti ir, lai sagādātu līdzekļus īstermiņā investoriem, bet arī aizdevējiem. Es novērtēju arī to, ka um, nozars pārstāvji, um, vietējās um, varas pārstāvji izmanto uh, šos fondus, lai nodrošinātu sev uh, finanšu līdzekļus, bet vienlaikus ir svarīgi saprast, ka šādi uh, tirgi uh, galvenokārt ir investīcija tirga un līdz ar to tie ir pakļaut dažādiem riskiem. Un, manuprāt, uh, šim regulējumam būtu jāpatur prātā to, cik neaizsargāti ir šie fondi un cik liels tas ir risks investoru naudai. Un tas viss ir ļoti svarīgi arī banku sektoram. Kā jau jūs pamatot teicāt, un pareizi teicāt, ir 704 jauni grozījumi, kas ir tikuši iesniegt, un es pateicos visiem kolēģiem par tiem milzīgajiem centieniem, ko viņi īstenojuši, jo īpaši ēnu referentiem. Šodien es vēlētos um, runāt um, nu, par dažiem punktiem tikai un neiet cauri visam dokumentam. Es teiktu, Lai arī grozījums skaits ir tik liels, no diskusijām ar kolēģiem es secināju, ka mums ir ļoti daudz kopīgu mērķu. Bet varbūt mums ir atšķirīga pieeja tam, kā mēs varētu sasniegt šos mērķus. Tad tā vietā, lai Um, apskatītu katru atsevišķo grozījumu, es um, vēlētos uh, nošķirt, nodalīt tādas galvenās grupas uh, par galvenajiem jautājumiem. Un cik es saprotu, tad tie ir galvenie priekšlikumi. Kas varbūt nevienmēr ir tik uh, atšķirīgi, ka varbūt mums sākotnēji šķiet. Pirmais jautājums ir saistīts ar to, ko tad mēs varam panākt ar šiem naudas tirgiem, kas izriet no dažādiem grozījumiem. Ir tāds kā vispārējais atbalsts tam no visām politiskajām grupām par to, kā mēs varētu nodrošināt aktīvu garantijas augstas kvalitātes uh, Tāpat arī šķiet, ka lielākā daļa partiju atbalsta to, ka naudas tirgu fondi uh, varētu investēt tā dēvētajos ripāk uh, eh, līgumos. Es saprotu, cik tas ir nozīmīgi, bet manuprāt, tas būtu jāsasaista ar striktiem priekšnoteikumiem, uh, tā kā jūs to piedāvājat priekšsēdētā vienā no saviem grozījumiem. Es tāpat arī domāju, ka ir diezgan liels atbalsts tam, uh, Eh, lai tiktu aizliegts ārējais atbalsts. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai padarītu šos fondus stabilākus un lai eh, nogriezt šo saikni ar atbalstošajām bankām. Tālāk par eh, diversifikāciju un likviditātes vienošanos ir piedāvāti dažādi skaitļi. Bet es domāju, ka Mēs varbūt varētu vienoties par savu veidu kompromisu šajā jautājumā. Mēs varētu censties sasniegt mēģi, proti padarīt eh, naudas tirgus fondus pēc iespējas likvīdākus, lai viņi investētu diversificētos aktīvos. Viens no punktiem, kuru es tik tiešām uzsvēru, ir palielināt atklātību, ja caurskatāmību. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nozīmīgi mums, daudziem no mums šeit. Šīs te informācijas publiskošanas prasības, tāpat arī uh, bieži tā devētie stresa testi. Es priecājos par atbalstu šajā jautājumā. Es domāju, ka šobrīd man ir jāuzsver arī, ka uh, Mums ir izdevies panākt zinām vienošanos par dažiem jautājumiem, bet joprojām ir diezgan ievērojams politiskas atšķirības par šo dosjē. Un galvenā ir par to, kā mēs varam tikt galā ar sistēmisko risku. Es eh, priecājos par dažādajām idejām, kas piedāvāts no kolēģa puses jo īpaši daži priekšlikumi, ar kur nāca klajā ēnu referenti. Pirmais ir saistīts uh, ar zemes uh, svārstību uh, aktīvu priekšlikumu. To piedāvā Brians Heijs, un tāpat arī jūs priekšsēdētāji esat piedāvājis ko līdzīgu nu, varbūt ar nedaudz atšķirīgu pieeju. Tālāk ir piedāvājums par atšķirīgu uh, um, daļu modeli, jeb variable share modeli. Es domāju, ka droši vien ēnu referenti vēlēsies uh, sīkāk runāt par saviem priekšlikumiem, un tāpēc es detalizētāk tos neapskatīšu. Bet uh, ir vēl arī citi priekšlikumi, kas mums visiem ir labi zināmi. Eh, piemēram, Lamasūra kungu priekšlikums un Kadek kungu priekšlikums un arī Kamal kungu priekšlikums. Un šķiet arī Heis kungu priekšlikums. Mums ir bijuši arī daži radikāli priekšlikumi, kas ir pilnīgi jauni Un mēķis ir uh, panākt to, lai būtu tāds kā, tāds kā prasības attiecībā uz kapitālu, tāpat kā attiecībā uz bankām. Tātad mums uh, vēl ir jāstrādā, lai saprastu, kā pavir, pavirzīties uz priekšu šajā jautājumā. Es teiktu, ka vēl viens no jautājumiem, kas ir šobrīd ārkārtīgi svarīgs, ir nodokļu jautājums. un es piekrītu tām bažām, ko paudis uh, zaļo ēnu uh, eh, referents Žolīkundze un tāpat arī masī eh, no goe. Mums ir jānodrošina tas, lai te nebūtu nekādas saignes ar nodokļu paradīzēm. Mēs pilnībā atbalstam to. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ņemot vērā uh, citus uh, diskusijas, kas mums ir nodokļu jomā, lai šis uh, aspekts tiktu ņemts vērā arī šajā ziņojumā. Tātad es teiktu no savas puses, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi atrast uh, svarīgākos punktus uh, šajā vienošanās dokumentā, un es strādāšu kopā ar ēnu referentiem pie uh, kompromisa grozījumiem, un mums ir pacerē, mums ir paredzēta arī uh, sanāksme nākam pirmdien ar ēnu referentiem, un es domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi sagatavot taisnīgu un līdzsvarot kompromisu, ņemot, va, iekļaujot pēc iespējas vairāk politisko grupu mm, viedokli, tā lai mēs nenokļūtu līdzīgā situācijā kā iepriekšējā sasaukumā. Un noslēgumā es vēlētos vēl pieminēt divus svarīgus aspektus. Es domāju, ka tie, kas vēlas tādu kā vieglo pieeju. Viņiem es teiktu, ka tas nav pieņemami ļoti daudziem šeit parlamentā. Un tas nav pieņemami arī padomē. Lai arī cik lielā mērā mēs uzskatām, ka um, nozars pārstāv paši var uh, par sevi parūpēties un uh, tātad kontrolēt, vien, kontrolēt viens otru, viņi to nevar paveikt pilnībā. Es domāju, ka viņi eh, tik labi viens otru pazīst, viņi aizņems viens no otra un viņi aizdod viens otram. Un te arī mēs saskaramies ar milzīgām problēmām. Tas viss var novest pie sistēmiskā riska. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi to atzīt. Mums ir nepieciešams pienācīgs regulējošais ietvars, uh, ar kur mēs varam risināt uh, šos jautājumus. Un otrai pusē, kas uzskata, ka visas problēmas ir ies, iespējams uh, atrisināt gluži vienkārši aizmirstot par šiem senaf Es domāju, mēs nezinām, kādas sekas tas atstās um, Eiropai un mūsu likviditātei un investīciju pieejamībai visā Eiropā. Tas, ka mēs atteiksimies no tā vai aizmirsīsim par to, nenozīmē, ka mums izdosies panākt to, ka šī fonda apvienojas uh, VNF. Es domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu, jo, protams, ka ideālā gadījumā ik viens vēlētos, lai um, tiktu pieņemt tieši viena no, viņa nostāja. Bet mums kā parlamentam un ekon komitejai ir jācenšas panākt vienošanos, jo pretējā gadījumā um, tas metīs ļoti negatīvu uh, gaismu uz mūsu parlamentu un uh, mūsu komiteju, jo mēs it kā nevaram vienoties par jautājumiem, kurus es uzskatu par ļoti uh, nozīmīgiem. Priekšsēdētāji, tas arī būtu viss no manas puses pagaidām un došu iespēju ēnu referentiem izteikties, lai viņi uh, paskaidrotu, kā viņi vēlas uh, virzīties uz priekšu šajos jautājumos. Paldies! Paldies! Um, referentei. Pirmais runātais EPP ēnu referents Brian Hayes. Liels paldies priekšsēdētāju. Vai es varētu, es vispirms vēlētos pateikties eh, Nīnai Džilai, kas ir strādājusi pie šī eh, tik sarežģītā dosjē. Es vēlētos arī eh, pateikties visiem ēnu referentiem, ar kuriem sastrādājāmies. Es esmu jauns loceklis šajā komitejā, bet. Um, ņemot vērā diskusijas, eh, kas notika pagājušajā nedēļā, es domāju, ka mēs eh, vairāk iekarsām nekā izskaidrojām jautājumus, jo mm, runa bija par emocijām, mm, ne tik daudz par idejām. Es domāju, ka, kā jau referenta teica, uzdevums mums visiem tagad ir eh, paraudzīties, vai mēs nevarētu atrisināt šo jautājumu tajā darba grafikā, kur mēs esam sev nosprauduši. Un es domāju, ka Tas ir ļoti nozīmīgi. Ja mums izdosies sagatavot uh, darbspējīgu pakotni, kas mums ļauj tikt galā ar sistēmiskā riska uh, jautājumu, vienlaikus atrisinot un ņemot vērā to, ka uh, šī ir ļoti dažāda nozara, Ja mums izdosies to panākt, sagatavot šādu dzīvot spējīgu priekšlikumu, es domāju, ka padomai izdosies pavirzīties uz priekšu pavisam ātri. Es domāju, ka patiesībā viņi gaida uz mums, lai mēs nedaudz izgaismot šo jautājumu. Kā jau es teicu, sākumā šis ir strīdīgs jautājums, sarežģīts jautājums, bet es domāju, ka mēs tagad, mēs ēnreferenti tagad labāk saprotam, par ko te ir runa, un tāpēc mēs varam piedāvāt robustāku priekšlikumu. Te ir runa par uh, triljonu eiro uh, nozari. Eiropā šie līdzekļi ir ārkārtīgi nozīmīgi, kā jau teica um, referenti. Runa nav par aizdošanu maziem un vidējiem uzņēmumiem, runa ir par lieliem uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, valdībām. Tātad šie līdzekļi ir svarīgi. Un, ja mēs izmantojam kapitālu tirgus, un ja mēs izmantojam likviditāti, kas ir Eiropā pēc iespējas labāk, mēs nevaram nākt klajā ar neproporcionālu priekšlikumu. Es domāju, ka tas būtu ļoti bīstami. Tātad es kopā ar pārējiem ēnu referentiem esmu gatavs strādāt, lai rastu kompromisu eh, šajā komitejā, un es domāju, ka tas viss eh, ir ļoti nozīmīgi, lai mēs panākt to, ka šis jautājums virzās uz priekšu, jo jautājums ir problemātisks. Šis dosie ir problemātisks. Vienīgais piemērs. Mēs zinām, kas notika ASV ar Lehmans eh, bankas sabrukumu. Mums ir iespēja kaut ko mainīt, un es domāju, ka mums kā parlamenta deputātiem ir svarīgi nodrošināt, lai šādi gadījumi neatkārtotos un lai sistēma, kur mēs ieviešam, ir spēcīga, robusta un risina šos jautājumus uh, proporcionāli. Tālāk, kas attiecas uz grozījumiem, kurus es esmu iesniedzis savas politiskās grupas vārdā. Nu, kā jau tas izskanēja, mums ir vairāk nekā 700 grozījumu kopumā. Man, ir um, priekšlikumi par risku, kas ir saistīts ar SENAF uh, kredītu reitingiem, atklātību un um, um, izmantojumiem aktīviem, kas attiecas uz SENAF instrumentiem. Kā jau es teicu, Es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, eh, jo pretējā gadījumā šī nauda pamatīs Eiropu. Un ņemot vērā ekonomisko situāciju Eiropā, tas nebūtu prātīgi. Es domāju, ka Zenaf un Venaf ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas ekonomikai, un mums ir efektīvi tie jāreglamentē. Es domāju, ka šie līdzekļi ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tāpēc esmu sagatavojis kompromisu pakotni. Manā priekšlikumā ir dī, trīs jauni um, fondi. Vispirms uh, um, mazum uh, tirzniecības uh, cena, kas, pie, kas uh, ļautu eh, izmantot šos līdzekļus dažādām ne, nevalstiskajām organizācijām. Es domāju, ka šobrīd apmēram 10% naudas tirgu uh, ir valdības uh, eh, vērtpapīros. Un tas ir absolūti atšķirīgi no situācijas ASV, kur ir daudz lielāka šī mazumtirdzniecības uh, dimensija nekā valdības un institūcija dimensija. Ārkārtīgi svarīgi saprast šo. Un visbeidzo, es piedāvāju mazu svārstību monetāro fondu, kas būtu pieejams visiem investoriem un Un, un runa ir par vērtspapīriem, kur termiņš ir mazāk nekā 90 eh, dienas. Kas attiecas uz mazumtirdzniecības sēnāf un um, mazu svārstību šiem te fondiem, Tad eh, te mēs varētu paredzēt īpašas priekšnoteikums, un tas arī izskanēja sākotnējās diskusijās. Tātad mans priekšlikums būtu izmaksas un um, ierobežojumi plus. ēnu referents sanāksmē mēs tikām informēti par to, ka efektīgākā reforma patiesībā ir palielināt likviditāti, un tas tik tiešām tā ir, jo, ja mums ir pieejams vairāk līdzekļu, tad tas ir um, svarīgākais arguments pret šo šoku, par ko ir runājuši arī kolēģi. Uh, Bet jautājumā par likviditāti es, protams, esmu atvērts un gatavs eh, vienoties par kompromisu, lai mums būtu risinājums, kas darbojas, un mēs noteikti varam paraudzīties uz šo jautājumu detalizētāk. Es domāju, ka uzlabot likviditāti uh, ik, iknedēļas un um, ikmēneša um, ietvaros ir labs priekšlikums. Tālāk. Um, Komisijas priekšlikums uh, par ārējo uh, reitingu aģentūru izslēgšanu, tas, at, tas uh, varētu negatīvi ietekmēt situāciju, jo investoriem ir nepieciešama šāda informācija, tāpēc esmu uh, iekļāvis grozījumu, kas ļauj ārējiem uh, kredītu reitingu aģentūrām um, iesaistīties, bet tas, protams, ir attiecīgi jāuzrauga nacionālajai iestādēji. Tāpat, kas attiec uz diversifikāciju, es esmu iesniedzis priekšlikumu par striktākiem standartiem. Nevajadzētu būt uh, vairāk kā 5%, kas investēti uh, vienā uh, tātad fondā. Mums ir jācenš samazināt risku un mums ir jānodrošina tas, ka tirgus, naudas tirgus, ka šīs investīcijas nav tikai vienā fondā. Uh, Kas attiecas uz likviditāti, es vēlētos, lai viss saprota. Esmu gatavs strādāt pie kompromisa par likviditātes diversifikāciju. Es domāju, ka tas sakāms gan par vienu veidu, gan par otru veidu uh, uh, fondiem. Tālāk es lielā mērā piekrītu um, Nīnai par, trans, uh, par caurskatāmību ir nepieciešams sniegt informāciju ik nedēļas par portfeļiem, par fonda gala termiņiem un tā tālāk. Tālāk, kas attiecas uz aktīviem, kurus varētu izmantot, es piedāvāju to, ka ir iespējams iegādāties vērtspapīrs ar labām garantijām. Tātad es piedāvāju pakotni, kas, manuprāt, risina sistēmiskā riska jautājumu, vienlaikus ļaujot šai nozarei turpināt darbu un virzīties uz priekšu. Es domāju, ka mums ir nepieciešama šī pakotne um, pēc iespējas skaidrāka. Un es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos. Es domāju, ka tas būtu ārkārtīgi nozīmīgi nozars pārstāvjiem, tāpat arī um, finansējumu nākotnē Eiropā, un es domāju, ka mums var izdoties to panākt, uh, īstenojot tādu kā uh, politijas, politikas miks. Paldies! Paldies. Nākamais runātājs Kamalkungs, ECR referents. Liels paldies. Jā, nu ļoti konstruktīvu pieeju ir ieņēmuši abi referenti, tas ir lieliski. All the other groups. Um, and I agree, I haven't worked on, the, on this file in the last parliament, that it's just as challenging. Un pēdējā daļa bija ārkārtīgi izaicinoša, bet uh, tagad viss tas ir kļuvis nedaudz mazāk emocionāls Bet, eh, ja mēs atgriežamies pie pamat eh, principiem, nu kur tad ir ehm, šīs te atšķirības? Tā tad starp sīnavu un eh, vīnavu. Daži uzskata, ka vīnavu ir lieliski, ir droši, un visiem vajadzētu tagad investēt tikai vīnavu. Bet mēs zinām, ka ar vīnavu fondiem ir bijušas problēmas, un nedrīkst ignorēt to pagātni. Nu, sīnavu atkal ir otra pieeja. Brains minēja, ka ASV ar šiem fondiem ir bijušas problēmas. Un mums vajadzētu uh, fokusēties uh, uz uh, problēmām, kas ir saistīts ar šiem fondiem. Uh, un uh, domāt, kā mēs varam risināt šīs te problēmas. Ir cilvēki, kas uzskata, ka sinafons vajag vienkārši likvidēt un aizliegt. Uh, nu, tas ir tāds vienkāršs risinājums, uh, un tas notiek dažu uh, dalībvalstu nacionālajās interesēs, jo cilvēki daži uzskata, ka, ja sinafi tiks likvidēti, tad uh, valstī paliks tikai vina, un viņi atrisinās savas problēmas ar uh, naudas plūsmām. Uh, bet nav e, obligāti, ka likvidēt Sinavu visi šie līdzekļi noteikti nonāks Sinavu fondos. Tā tas nemaz nav. Kas tad parasti notiek? Parasti nozare un e, in, e, tā tad. E, IT industrija vienmēr atrodas e, tālu uz priekšu e, likumdošanai un nevis otrādi. Līdz ar to e, līdzekļi var tikt izvietoti neregulētā eh, privātā tirgu un e, iespējams, ka pēc pāris gadiem šajā komitejā mēs runāsim par visām iespējamām sekām un visiem sina fondiem, kas ir nonākuši šajā privātajā tirgu. Un tad mēs plātīsim rokas un domāsim, kā tad tas viss ir noticis un kur tad mēs tagad regulēsim visu šo izvietojumu privātajā tirgu un e, šāds e, te pakaļskriešana būs katrs divus gadus, kad vajadzēs atkal kaut ko panākt tā kā vajadzētu runāt par tiem jautājumiem, um, paskatīties, kas tad noveda pie katastrofas, uh, finanšu katastrofas ASV. Uh, diversifikācija, protams, ir viens risinājums. Tā tad ir uh, jāraugās, lai uh, mēs nebūtu pietiekoši pakļauti vai apdraudēti tikai viena veida aktīviem vai aktīvu klasēji. Tātad visi jau it kā piekrīt, vairums cilvēku piekrīt, ka, nu, buferis ir eh, tāds eh, trūls instruments, eh, bet cilvēki tomēr domā, ka tas ir labi. Tātad cilvēki saka, nu, labi, saglabāsim sīnāvu fondus, bet vienkārši izveidosim attiecīgu buferi, un tad varēsim to izmantot, nevis vienkārši to slēgt ciet. Nu, tātad diversifikācija, tā ir pirmā lieta. Ir jāstāsta, lai eh, būtu eh, pietiekoši daudz aktīvu, eh, kurus ir iespējams koncentrēt un izmantot pietiekoši īsā laika periodā. Jāapstāsta, kā tas ietekmēs investoru uzvedību nu, jāskatās uz cēnu, nevis uh, uz iekšējiem modeļiem. Un runājot par pašu banku izmantotajiem modeļiem, tad mēs runājam par riska svērtiem aktīviem jāskatās, kādas ir saiknes šiem fondiem uh, ar uh, mātes uzņēmumiem un uh, kādi pasākumi var tikt veikt, lai stabilizētu fondus piekrītu Brainam, ka mums vajadzētu uh, koncentrēties ap šiem fees and gates. Kreditreitingi. Jā, kreditreitingu regulas tā kā eksistē, lai mēs varētu tikt galā ar bažām un šabām. Nu, kāpēc mēs to visu velkam atpakaļ, vai mēs uzskatām, ka mūsu kreditreit, kreditrētingi ir nepietiekami labi? Nu, mums ir jādod sev nopietni nopietnas jautājums. Uh, vai mēs neesam kaut ko palaiduši garām, vai mēs te nepieļaujam dubultu regulējumu, trīskrāšu regulējumu, bet, nu, manuprāt, vajadzētu saprast, kādēļ cilvēki vispār uh, investē MMS un kāpēc ne bankās un, un nu, kāpēc uh, mēs domājam, ka tad nu šie cilvēki, kas neizmanto bankas, ja mēs likvidēsim Sīnavas, viņu visi tagad investēs Vīnav fondos. Nu, es domāju, ka situācija ir nedaudz labāk nekā tā bija iepriekšējam referentam, bet mums ir jārunā par diversifikāciju par eh, MMF sektora stiprināšanu, eh, par, eh, jādomā par klientu atjau, uzticības atjaunošanu šim sektoram. Paldies! Sir Peter Jedzek, Alde. Paldies, tagad Pēters Jedzeks, Alde, referents. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, cienījamie kolēģi. Mana mērķa joprojām ir tāda paša kā līdz šim proti nodrošināt to, lai naudas tirgu fondi turpinātu finansēt reālu ekonomiku. Mums jau tika atgādināts, ka runa ir par triljonu industriju. Un vienlaikus, lai tas neapdraudātu finanšu stabilitāti. Esmu uh, pētījis visas iespējamās, visas iespējas, tātad. Tā, um, lai virzītos uz priekškomisijas priekšlikumā. Un man liekas, ka līdzsvarotākais priekšlikums ir, uh, ir um, dažādu daļu uh, cēnaf, jo mums ir nu, jānodrošina arī atklātība un uh, finanšu stabilitāte. Šis mehānisms Eh, darbotos eh, kā tirgus-tirgus metode. Pēc eh, referents uzaicinājuma es vēlētos atgādināt priekšlikuma pamatprincipu. Priekšlikums ir se, senaf fondiem izmantot uh, uh, tirgus, uh, tirgus metodi, pārdodot daļas. Un te ir dažādas priekšrocības, piemēram, fiskālās priekšrocības, lai parādītu to, uh, lai, lai parādītu, kāda ir iespēja. Um, tātad uh, peļņas gadījumā investors uh, izdod kuponu un līdz ar to to ir iespējams uh, reģistrēt kā kapitāla ieņēmumu zaudējumu gadījumā, viņš to ieraksta investoru portfelī. Tādējādi mēs amortizējam portfeļa vērtību un tiek atrasināts jautājums arī par garantijām. Mums joprojām detalizētāk ir jārunā par šo priekšlikumu, bet es domāju, ka tas ir līdzsvarotākais priekšlikums, ar kur mēs arī atrin, atrisinam ESAB, ECB un arī komisijas e, bažas. Nu, tādēļ mēs nodrošinām drošāku instrumentu investoriem un tāpēc. Um, Mēs varam atsaukties arī uz komisijas priekšlikumu uz likviditātes prasībām. Ja mēs pārlieku ierobežosim darbību, tad tas varētu atstāt ietekmi uz aktīvu kvalitāti. Es, protams, tagad detalizētāk neapskatīšu 72 grozījumus, kurus esmu iesniedzis, bet es vēlētos uh, atbildēt un atgādināt kolēģi teikto, proti, ka mums visiem ir jācenšas virzīties uz priekšu, lai panāktu kompromisu šajā ārkārtīgi interesantajā jautājumā. Un es lielā mērā būtu arī par to, ka mēs sagatavojam robustu nostāju šeit parlamentu komitejā. Un es ar, tik tiešām novērtēju sadarbību ar referentu un ēnu referentiem. Paldies tagad vārds eh, goja referendam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos apsveikt referents pieeju, proti, ka mums ir jāpanāk šī dosie pieņemšana jo ikreiz, kad mēs diskutējam par finanšu reformu jautājumiem, tā skaitā banku reformām, eh, nozars pārstāvjiem mums vienmēr saka, ka ir liels risks, ka eh, šīs aktivitātes varētu nonākt ēnu eh, banku jomā. Bet man tomēr tas liekas pārsteidzoši, jo tad, kad mēs runājam par uh, šo te nelegālo, jeb ēnu banku sektoru, tad uh, tā nemaz nav. Mums ir jāpaveic šīs darbs, jo pretējā gadījumā tā būtu neatbildīga, bezatbildīga rīcība no mūsu puses. Mūs uh, satrauc tas, ka tas, ka nelikumīgais banku, jeb nelegālais banku sektors uh, neparādās uh, šajā dokumentā. Kolēģi Nīna Brājens un citi uzsvēra, ka runa ir par triljoniem. Jā, es piekrītu, šajā nozarē ir ļoti daudz līdzekļu, taču mūsu secinājumi nedaudz atšķirs, jo mēs uzskatām, jo, ka tieši tāpēc, ka šajā nozarē ir tik daudz līdzekļu, mums ir jācenšas virzīt šos līdzekļus um, labākas izmantošanas virzienā, un mēs nevaram to atstāt uh, nelegālā biznesa rokās. Mēs uzskatām, ka tā ir daļa no banku sektora šie te uh, naudas fondi, un līdz ar to tie ir pienācīgi jāpārvalda un jāregulē, un mēs piekrītam starptautisko iestāžu rekomendācijām, tā skaitā Eiropas sistēmiskā riska padomas rekomendācijām. Um, Runa ir par bankām līdzīgu aktivitāšu īstenošanu, un tāpēc ir nepieciešami arī tādi paši noteikumi, kā tiek attiecināti attiecībā uz bankām. Ehm, SINAF joprojām izlieks, ka eh, tas ir naudas aizstājējs un izlieks par kaut ko citu, nekā nu, tas patiesībā ir. Tādējādi tiek radīts nepareizs priekšstats. Mēs uzskatām, ka tas ir īpaši augsts risks um, mazumtirdzniecības investoriem, kur varbūt nav nepārzina tik labu risku kā lielie investori. Un mēs uzskatām, ka mazajiem investoriem nevajadzētu investēt SINAF. Otrakārt, mēs piedāvājam vairāk strādāt pie SINAF uh, turpmāko piecu gadu laikā, lai palielinātu caurskatāmību un samazinātu uh, risku, kas ir saistīts ar savstarpējo uh, saistību un sistēmiskos riskus. Un tas būtu arī saskaņā ar starptautiskajām rekomendācijām, uz kurām es nu pat atsaucos. Kas attiec uz šo net asset value buffer, mēs apsveicam šo priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka starp uh, posmā ir nepieciešams ieviest īpašas izmaksas gadījumā, ja e, šie aktīvi ir par 50% mazāk nekā vispārēji aktīvi, un mēs uzskatām arī, ka šajā nozarē ir procikliska ietekme, un vēl Mums ir jācenšas palielināt finanšu stabilitāti un samazināt risku, bet mēs vēlamies, lai tas viss tiktu iekļauts eh, ķīles aktīvos. Šajā jautājumā nepieciešama lielāka caurskatāmība, un mēs lielā mērā atbalstam to, ko referenti piedāvā. Mēs tāpat arī domājam ka investīcijas atvesinātajos instrumentos eh, tiem būtu jābūt nelegāliem, in, nelegālām, ja runa ir tikai par hedging. Mēs tāpat atbalstam ārējo atbalstu un esam attiecīgi ieviesuši grozījumu par 36. Eh, pantu Mūs satrauc arī tie naudas tirgu fondi, kas darbojas no trešajām valstīm, kurus varētu uzskatīt par nodokļu paradīzēm. Un ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu to, ka šie te fondi nepalīdz izmantot uh, nodokļu paradīzes, kas darbojas no šīm jurisdikcijām. Nu, tāds būtu mūsu pienesums šajā dosie, un es ar prieku uzklausīšu diskusijas. Paldies! Paldies, un tagad no zaļo grupas Evanžalijas kundze. Paldies, un paldies eh, arī e, eh, Nīnai un ēna referentiem par papildus paskaidrojumiem. Es eh, runāšu īsi un koncentrēšos uz galveniem vēstījumiem. E, Ņemot vērā iepriekšējo viedokļu apmaiņu, jāsaka, ka pašapmierinātībai nav vietas pēc septiņiem gadiem, eh, septiņus gadus pēc krīzes sākuma. Eh, pusdienu par brīvu šai pasaulē nav, un eh, bez riska uzņemšanās mēs nevaram neko panākt. Un ir jāveido sistēma, lai tiktu galā ar sistēmiskiem riskiem. Tādēļ mēs atbalstām komisijas priekšlikumu par to, ka tiek e, noteikts pārējais periods e, pārreiz, pašreizējo sīnavu pārveidošanai par vīnavu. Vienīgais e, sīnavu veids, kuram mēs piekrītam, ir tāda veida fondi, kas ne tikai atbilst prasībām, kādi ir, kādas ir izvirsītas komisijas priekšlikumā, bet arī tiek pakļaut prasībai saņemt bankas licenci. Izskatot pašlaik iesniegtos grozījumus, mums ir radies iespējas, ka mm, lielākā daļa grupa atbalsta uh, kaut kāda veida pārējas uh, periodu vai pat nekavējošu uh, sinā fondu pārveidu par vinā fondiem. Uh, vai eh, pie tam saglabājot tikai diezgan ierobežot SINAV eh, fondu kategoriju. Un ņemot vērā šādu te atbalstu no citām grupām, mēs uzskatām, ka referentē būs pietiekošs atbalsts, lai padarītu savu ziņojumu spēcīgāku. Apspriežot ziņojumu ar kolēģiem no citām grupām, eh, mēs varam atbalstīt arī pastiprinātas prasības attiecībā uz diversifikāciju. Mēs piekrītam, ka ir jāizstrādā arī atjaunoša atvesaļošanas plāni un atbalstām arī ierobežotākas normas attiecībā uz akceptējumiem vērtspapīru kontiem un līgumiem un atbalstam arī e, priekšlikumu tālāk stiprināt komisijas priekšlikumu sekojošā virzienā. Mēs uzskatām, ka MMF, kas eh, darbojas eh, nodokļu paradīzēs, ir jāaizliedz darboties Eiropas Savienībā un arī eh, šo Šim priekšlikumam piekrīt daudzi kolēģi. Arī uzraudzības funkcija būtu jāstiprina, nodrošinot īpaši to, ka svarīgākie ieguldījumu fondi tiek pakļauti ESMA tiešai uzraudzībai gadījumos, ja ir finanšu stabilitātes risks, un uh, ESMA īpašos apstākļos vajadzētu pieprasīt to, ka uh, attiecīgu uh, akciju vai daļu atsaukšana mm, fondā tiek realizēta vai pieprasīta. Ir uh, jānosaka arī atlīdzības politika un tās uzraudzība uh, e, kopēju ieguldījumu fondos. E, caurskatāmības prasības arī ir jāstiprina, lai nu, caur to, ka ESMA publicētu to, kāda ir situācija uh, tirgu un tāpat kā to darā SKSV. Paldies! FND uh, e, grupa. Jā, runāt par uh, priekšlikumiem, par grozījumiem. Vēlētos pievērsties īsi trījiem punktiem. Pirmais ir novērojums par iemesliem. Uh, ka mums uh, ir šī te konkrētā direktīva, un uh, šķiet, ka mēs šeit uh, cenšamies tikt galā ar tirgu, mēs runājam par eiro tirgu un par dažādiem investo, investoriem. Uh, un eh, kas eh, darbojas es ekonomikā, kas ir, protams, saistīta ar globālo ekonomiku. Un, protams, ka mūsu tirgos ir bijušas problēmas finanšu krīzes dēļ, bet kā Heiskungs atzīmēja, tad šajā konkrētajā tirgu varbūt nebija tādas problēmas, kādām mēs astapāmies ASV tirgos. Un mums ir jāatrod risinājums problēmai, kur vēl nav atrisināta, un mm, mēģinot uh, Eh, to darīt. Mēs nezinām, kādas būs eh, negribētās sekas. Es zinu, ka eh, Gils kundze sacīja, ka viņa uztrauc par to, ka šajā konkrētajā tirgu ir dalībnieki, kuri piedāvā produktus, kur investē produktos un kas diezgan labi viens otru zina. Un tādēļ tā jau ir problēma, par kuru vajadzētu satraukties. Jo cilvēki eh, līdzīgi kā šeit eh, var sākt eh, šeit kā stāžieri un tad kļūt par deputātiem un pēc tam kā komisāri atgriezties šajā te mm, ciklā. Nu, lūk, šī te situācija ir tāda, ka cilvēki ļoti cieši pazīst viens otru e, industrijā, kurā e, tie darbojas, un tādēļ tie rāda konkrētus produktus konkrētiem klientiem. Un gadu gaitā gan Sinam, gan Vinam fondi ir attīstījušies, un tie ir attīstījušies tā, tādēļ, tādēļ ka šie cilvēki, kas darbojas šeit tirgu, ļoti labi zina, ko klienti grib, ka viņi zina, kādam ir jābūt likviditātes līmenim, kāds būs pieprasījums un tā tālāk. Ko mēs šeit mēģinām darīt? Mēs te cenšamies uh, kļūt par ļoti sarežģītu tehnisku produktu radītājiem. Tātad, ja mēs sēdētu bankā, mēs varbūt arī tādus produktus radīt. Nu, varbūt, ka tiem, kas strādā pie šīs direktīvas, eh, vajadzētu uh, tiešām iet uz banku un mēģināt paskatīties, kā šie produkti tiek radīti. Es domāju, mums šeit nav uh, tādu spēju un zināšanu, lai radītu šādus produktus. Un, ja skatāties uz atsevišķām šīm direktīvas daļām, tad uh, ir redzams, eh, kuru potenciāli var būt uh, kļūdas un neveiksmes nākotnē. Nu, lūk, viens šis jautājums ir buferi. Nu, mēs tad, tad izlēmām par kaut kādiem procentiem. Uh, Protams, ka ir bijuši lobby no abām pusēm, eh, kas ir vērsušies pie grupām un, un, un referentiem, un mm, var jau būt, ka tāds bufers kādam ir paprātam, taču, jebkurā gadījumā, kāda puse zaudēs un kāda puse iegūs. Un šajā situācijā īpaši mazākie dalībnieki tiem, kam ir uh, tikai pāris miljardu vērti fondi, eh, viņi būs spiesti samazināt savas pārvaldības izmaksas Un šajā dokumentā mums e, ir arī priekšlikums, ka pārvaldītājiem vajadzētu uzņemties e, šo te lielāko daļu izmaksu, bet e, tā varbūt novest pie situācijas, ka tie lielākie spēlētāji paliks tirgu un mazākie tiks izspiest. Protams, ka šeit ir kaut kādas politiska motivācija tam, kā Sinavi ir, mm, ir vēlams Sinavus pilnībā likvidēt un Vinavus. Um, mm, atstāt, un tā kā viens no viņiem ir franču produkts, tad, protams, tas novedīs pie tā, ka Francijas tirgus prevalēs pār citiem tirgiem, proti pār apvienotās karalistas tirgu, nu tas nav taisnīgi, bet jāsaka, ka tas nav negaidīti. Un es atvainojos priekšsēdētāji, jūs to jau esat dzirdējis vakar pusdienu laikā. Ir Tā tad eh, teika, kas runā par skorpionu un vārdi, un skorpions sēž upes krastā un prasa, lai vārda viņu pārnes uz otru krastu, un vārda saka, kāpēc man tas būtu jādara, tu mani iekodīs un es nomiršu, bet skorpions saka, nu nē, šī gadījumā mums pašiem, jā, mums abiem jātiek uh, gal, galā ar plūdiem, un. Uh, vārdu padomāja un ļāva skorpionam uzkāpt mugurā, un pusceļā skorpions pacēla savu asti un iedūra vārdei e, kaklā un nogalināja vārdi. Nu, e, tad, kad vārda mīra e, un pagriezās un prasīja, kāpēc to izdarīja, skorpions teica, piedod, bet tāds es nu esmu. Nu, un problēma ir tāda, ka mēģinot atrisināt problēmu, uh, Eh, kura nav radījusi problēmas finanšu krīzes laikā ar produktiem, kuri darbojas, kurus ir, darījuši, ir radījuši tirgus dalībnieki. Mm, un, uh, ir šī nepieciešamība kaut ko darīt vai radīt iespēju, eh, iespēju, ka mēs kaut ko darām. Mēs varam nogalināt tirgu, eh, izspiest to no Eiropas, laikā, kad mums vajag vairāk investīciju, lielāku eh, likviditāti, lai nodrošinātu labāku izaugsmī Eiropā. Paldies, tagad brīvā mikrofonu procedūra. Pirmais runātājs Lamasurkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties un e, mūsu referentē Ninai Gilai viņu uzslavēt par uh, lielo eh, darba apjomu, par eh, labajiem priekšlikumiem, un arī eh, es gribu pateikties visiem ēnu referentiem, tā skaitā izcilajam ETP e grupas ēnu referentam. Bet man tomēr rodas iespējas, ka mums būs šā jautājuma izskatīšanai nepieciešams vairāk laika, nekā daži optimisti to uzskata. Jau Iepriekš komisijai nebija iespējams panākt vienošanos, un nav arī nekas tik steidzams, un manuprāt, labāk ir visu kārtīgi izdiskutēt un sagatavot apmierinošu dokumentu, nekā uh, sasteigt šo darbu. Tāpat vēlētos norādīt, ka naudas tirgus fondi spēlē savu lomu uh, abos Atlantijas okeāna krastos, kur ir dažādi uh, produkti un dažādi noteikumi. Protams, ir labi, ja mēs uh, ņemam vērā amerikāņu pieredzi, bet nav obligāti nepieciešams to ieviest arī Eiropā. Tas varbūt nav tas labākais risinājums. Esmu iesniedzis virkni grozījumu, lai mēs varētu uh, atsākt debates no sākuma. Un to mēs šodien arī zināmā mērā darījām, uh, sāko, pievēršoties uh, komisijas sākotnējām priekšlikumam. FDD grupas ēnu referents, nu, uh, apšaubīja Francijas nostāju, nu, un viņa stāstītā fabula par vardi un skorpionu. Nu, jāsaka gan, ka šajā gadījumā drīzāk Francija ir šīs vārdas lomā un jāraugās uz to, lai skorpions viņu nenogalinātu. Un tagad eh, šajā dokumentā ir teikts, pieredze rāda, ka SINAF krīzes, eh, finanšu krīzes apstākļos rada lielāku finanšu risku un uh, uh, noguldījumu izņemšanu no bankām nekā FINAV. Šeit jau šis teksts nav vērsts ne pret vienu konkrētu valsti. Mērķis ir garantēt investoru naudu un nodrošināt to, lai naudas tirgus fondi neradītu sistēmiskas problēmas. Es gribētu atgādināt, ka FINAV uh, uh ir vairāk izplatīti nekā zināma fondi. Un es domāju, ja izrādīsies, ka ir jāsaglabā abi varianti, nu tā var arī rīkoties, bet tad mums ir arī jāapzinās, ka abiem no šiem variantiem ir jāpārādās atzīst arī priekšrocības un nevajadzētu tad uh, vienu modeli nostādīt izdevīgā situācijā nekā otrā, finav pret uh, sinav. Ja mēs gribam saglabāt abus šos fondus, tad varbūt ir jā, nu, pieprasa, lai uh, šiem fondiem būtu zināmas banku iezīmes, uh, kas uh, nodrošinātu garantijas investoriem. Šobrīd tā tas nav. Un esmu ies parakstījis virkni grozījumu kopā ar kolēģiem, un es atbalstu arī vairāku kolēģu teikto par finanšu parādi, paradīzēm, par to, ka jānodrošina, lai šie naudas tirgus fondi finansētu reālo ekonomiku un neveicinātu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai kādu citu uh, šaubīgu finanšu praksi. Paldies, tagad vārds Pervāņšai Beresē. Paldies! Es ilgi nerunāšu, es tikai gribēju paust uh, tādas bažas, ko gandrīz gan šeit neviens nepieminēja, proti par to, kā Eiropa reaģē uz G20 ieteikumiem un Josko ieteikumiem. Eiropai ir pēc šiem ieteikumiem jāvirzās uz priekšu. Pateicos Nīnai Gīlai par to, ka viņa pieminēs šo jautājumu. Nav jau pirmā reize, bet tomēr, manuprāt, Eiropas sniegtajam uh, ieguldījumam, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un cīnītos pret tādiem finanšu produktiem, kas ir vērsti pret šo stabilitāti, un konkrēt šeit es domāju SINAF. Tātad mūsu iepriekšējā sasākuma referenta sagatavotais dokuments arī būtu pelnījis mūsu uzmanību. Un tagad vēl gribu izteikt trīs komentārus. Pirmkārt, mūsu referente ierosina komisijas priekšlikumā aizstāt buferi, kas ir definēts ar trim procentiem, uh, Tātad to aizstāt ar buferi, kas paredz reālu riska novērtējumu. Nu, man, protams, nav nekādu iebildumu pret risku. Es domāju, ka gluži pretēji šī pieeja ir solis pareizā virzienā, tikai atliek definēt, kas tad ir šis risks un kā to visu aprēķina un kalibrē. Bet par principu, ka buferis tiek piesaistīts reālajam riskam, man nav iebildumu. Otrais par valsts parādu jautājumu. Referenti ierosina un principā mēs varam pievērsties šim jautājumam tātad. Valsts parādam piešķirt īpašu statusu. Un Es domāju, ka mums ir jāņem vērā arī tas, kā ir uh, šī vienotās naudas uh, darbības zona Eiropas ekonomiskā monetārā savienība. Un tad ir jāraugās, lai attiecība pret valsts parādu nenoved pie dis, um, tā, ka ir dažāda attieksme, diferenciācija pret dažādu valstu valsts parādu jo mēs, veidojot banku savienību, tieši nodalījām banku portfeļus un valsts parādu pārvaldību. Bet šeit pastāv risks, ka mēs varētu atkal atgriezties pagātnē. Un treškārt. Uh, ir tāda tendence glābt šo sinavu un uh, iesniegt uh, jaunus priekšlikumus un uh, rodas iespējas tā visa rezultātā, ka varētu rasties kādi jauni finanšu produkti sinav ar diezgan lielu stabilitāti, lai um, izietu cauri tīkla acīm un atkal uh, šos fondus uh, atļautu Eiropā. Bet mums ir jāskatās bez ilūzijām uz šo situāciju, ja šie fondi bez garantijām tiek saglabāti. Un es arī nesaskatu šeit opsilā absolūtus šķēršļus šai svārstībai. Uh, un saistītiem riskiem. Un noslēgumā vēl par sinafu. Tātad tos varētu glābt, tos pārveidojot banku produktos. Un tad būtu tādas kā banku garantijas nodrošinātas. Bet tie taču joprojām būs investīcija produkti, būs uh, likviditātes plūsma, in, investīciju stratēģija un uzraugiem, kas nodarbosies ar šo produktu uzraudzību. Nu, tad jāsaka, drīzāk tad tas būtu ESMAS kompetencē, nevis banku uzraugu kompetencē. Pagājuši pirms pirms desmit dienām Eiropas centrālā banka mums taču atklāti pateica, ka tā nespēja izvērtēt šos uh, produktus un uh, at, tas drīzāk tad būtu jānodod ESMA kompetencē un par to nebūtu jāatbild banku struktūrām. Paldies! Tagad vārds komisijas pārstāvim Tinman Lenderkungam. Paldies! par to, ka devāt mums vārdu. Uh, mūsu priekšlikumam ir iesniegts daudz interesantu grozījumu, visi tie ir uh, pelnījuši tālāku izvērtējumu, bet jautājums ir tāds, ka mūs, uh, mēs domājam, ka mums ir nepieciešams ātrāks risinājums šiem jā, fondiem. Šeit ir runa par vienu triljonu un varētu, protams, izmantot banku tipā regulējumu attiecībā uz sinofondiem 397. grozījums un saistīt, ar to saistītie grozījumi, manuprāt, uh, liecina par īstermiņa pieeju, ja nevēlas veidot kapitāla buferus, kā mēs to sākumā ierosinājām. Tad varbūt vajadzētu atļaut nacionālām uzraudzības iestādēm noteikt banku tipa noteikumus. Un mēs esam gatavi arī sadarboties, lai izveidotu satvaru, uh, Um, iedibinot uh, noregulējumu fondus un izveidot šādu banku tipa regulējumu. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds referentei. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlējos pateikties visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Es uh, saprotu, ka ir atšķirīgi viedokļi, ka pastāv mums bažas Es uh, nerunāšu gari, zinu, ka tālāk notiks balsojums. Mūsu priekšā ir tiesību aktu pakotne. Un mums ir jāskatās uz, manuprāt, galveno jautājumu ir uh, likviditāte un uh, nodokļu režīms uh, SINAV fondiem. Manuprāt, nav liederīgi no, ieņemt tādu pašu nostāju kā padomēji. Jo mēs uh, nepanāksim nekādu vienprātību, ja mēs neatkāpsimies no šādas nostājas, jo, kā jau visi ir norādījuši, šis ir tiešām uh, sarežģīts jautājums, uh, un es cenšos uh, rast uh, nu, risinājumu, ņemot vērā atšķirīgos viedokļus par to, kā mazināt sistēmisko risku Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Un mums tiešām būtu jācenšas rast kompromiss, jāņem vērā galvenās bažas, ko kolēģi ir pauduši un uh, par uh, par uh, šo īpatsvaru mainīgo daļu. Varbūt komisija varētu mums sniegt papildu informāciju par to, kas ir darīts šajos uh, priekšlikumos daži ēnu referentos ir izteikuši, un tiem, kuri ierosina nesteigties, es gribētu teikt, ka mēs šo uh, priekšlikumu izskatām jau kopš 2013. gada septembra. Nu, tas ir viens no ilgākiem termiņiem, kāds ir bijis mūsu komitejā darbā pie priekšlikumiem. Mums ir jāvirzās uz priekšu, mēs nevaram uh, atkal un atkal apspriest viens un tos pašus jautājumus, mums ir jāpieņem lēmums. Un tāpat nedrīkstam aizmirst, ka mums ir arī starptautiskā mērogā saistības uh, šajos jautājumos, mums ir jāpanāk progress. Un ir ļoti svarīgi to paturēt prātā, un kā jau es iesākumā norādīju, mūsu komitejas un visa parlamenta uzticība ir jāpierāda, ir jāpierāda mūsu spēja rast risinājumu arī sarežģītos jautājumos, un uh, Es apzinos, cik lielas ir viedokļu atšķirības un arī cik atšķirīga ir situācija ASV un kāds ir Eiropas modelis. Tomēr es domāju, ka ir arī kādi pozitīvi elementi, ko mēs varam um, pārņemt, ņemot vērā to, kas ir noticis ASV, jo arī Eiropā ir līdzīgi produkti. Un kā jau es sākumā norādīju, nākošu nedēļu pirmdien notiks ēnu referentu sanāksme. Es ierošināšu virkni kompromisa grozījuma apspriešanai. Un vēl notiks noteikti vairākas sanāksmes, pirms mēs spēsim vienoties par visiem šiem 800 grozījumiem un vēl 700 jauniem grozījumiem un maniem grozījumiem grozījumiem. Liels paldies! Es ņemšu vērā kolēģu eh, teikto arī to kolēģi teikto, kur nav ēnu referenti. Un pēc iespējas centīšos ņemt to visu vērā. Paldies! Paldies! Es domāju, ka ir pienācis laiks parlamentam pieņemt nostāju un sākt sarunas ar padomi. Ehm, šajā pusgadā Mūsu darba grafiks ir sekojuši, kā jau teicu, 23. un 24. februārī balsosim komitejā un mārta 2. plenārsesijā. Tagad nākamais punkts - balsošana. Par Eiropas centrālās bankas gada pārskatu. Referents ir Zābas kungs, vicepriekšsēdētājs. Vai visiem kolēģiem ir balsošanas kārtas, vai mēs varam sākt? Vai visi gatavi? Okay. Ten second and we start. Tātad vēl desmit sekundes un sāksim. Te. Sorry, I'm just getting my voting card. Can I... Es atvainojos, man nav um, balsošanas kārtas, vai es tomēr varu piedalīties balsošanā? Paraudzīsimies, cik deputātu ir šeit, vai visi ir atraduši savus balsošanas kārtas. Pārbaudam, sākam balsot. Okay. Some colleagues are not voting. Daži kolēģi balsošanā nepiedalās. Viens EPP deputāts par daudz. Joprojām viens EPP par daudz. Sāksim ar kompromisu A, kas par pret atturās pieņemts. 54. grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Viens EPP deputāts par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 56. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 57. par pret, atturās, noraidīts. Kompromiss B par, pret, atturās, pieņemts. Ceturtais punkts empulu grozījums par, pret, atturās, pieņemts Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vēl divi deputāti nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais punkts Empl par pret atturās noraidīts. Empl paragrāfs 7. punkts par pret atturās noraidīts. Kompromiss C. Te ir mutisks grozējums. Ja es pareizi saprotu, vai mutiskais grozījums ir pieņemams? Nē, atsevišķi. Tātad vispirms balsojam par kompromisu grozījumu C. Par. Pret. Nē, par kompromisu tagad mēs balsojam. First, okay, yes, sorry. Uh, first the oral... Vispirms mutiskais grozījums, saka priekšsēdētājs par. Pret. Atturās noraidīts. Un kompromiss bez mutiskā grozījuma par, pret, atturās, pieņemts. Empelu astotais punkts par, pret, atturās, pieņemts. Empelu 18 par, pret pret, atturās, noraidīts, Empul 19 par, pret, atturās, noraidīts, kompromiss D par, pret, atturās, pieņemts. 70. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 72. par pret atturās jāpārbauda. Sākam balsot. 72. grozījums. Joprojām noraidīts. Tātad 73. par pret atturās pārbaudīsim 73. sākam balsot. Pieņemts. E kompromiss par pret atturās pieņemts. Empul 9. punkts par pret pret atturās pieņemts, Empel 10 par pret atturās noraidīts, Empel 11 par pret atturās noraidīts, kompromiss F par pret atturās atturās pieņemts. Kompromiss G par pret atturās pieņemts. 86. grozījums par pret atturās pieņemts. 87. par pret atturās pieņemts. 88. par pret pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 88. Atkārtosim tātad vēlreiz sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 89. par pret. Pārbaudīsim. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim vēlreiz elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, norādīts. Kompromiss H par pret atturās pieņemts. 91. grozījums par pret atturās noraidīts. Kompromiss I par pret atturās pieņemts. 94. par pret atturās pieņemts. 95. par pret atturās noraidīts. 96. par pret atturās noraidīts. Empel 14 par pret atturās noraidīts Empel 22 par pret atturās noraidīts Empel 23 par pret atturās noraidīts Empel 24 par pret atturās noraidīts noraidīts. Empel 25 par pret atturās noraidīts. Empel 26 par pret atturās noraidīts. Empel 27 par pret atturās noraidīts. Kompromiss jēga par pret atturās pieņemts. 102. grozījums par pret atturās noraidīts. 103. par pret Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 103. grozījumu. Noraidīts. Kompromiss kā par, pret, atturās, pieņemts. 114. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss L par pret atturās pieņemts. Kompromiss M par pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par kompromisu grozījumu M. Pieņemts. 123. grozījums par pret atturās noraidīts. 124. grozījums par pret atturās pieņemts. Kompromiss N par pret atturās pieņemts Pieņemts. 129. par. Simt divdesmit devītais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Sākam balsot.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 Kompromiss P par pret atturās pieņemts. 141. grozījums par pret atturās norādīts. Kompromiss grozījums Q par pret atturās pieņemts. 152. grozījums par pret pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. 152. Gils kundze, jums ir balsošanas karte. Jā, tātad šis grozījums noraidīts. 153. par pret pārbaudīsim 153. sākam balsot elektroniski. Pieņemts. 154. par pret. Pārbaudīsim. 154. sākam balsot. Noraidīts. Kompromiss R. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Empel 29. punkts. Par. Pret. atturās. Nu, pārbaudīsim. Šķiet, ka noraidīts, bet balsojam elektroniski. 29. punkts, MPL grozījums. Noraidīts. 160. grozījums par, pret, atturās, Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim vēl. Sākam balsot 160. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss S par pret atturās pieņemts. 162. grozījums par pret atturs noraidīts.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 pret atturās pieņemts. Kompromiss T. Te ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret. Pārbaudīsim, balsosim elektroniski par otro daļu. Sākam balsot. Norādīts. Ja otrā daļa atkrīt, tad MPL 20. punkts par pret pārbaudam. Lūdzu, celiet rokas. Tātad Empel 20. punkts. Sākam balsot. Closed. Adopted. Pieņemt. 21. punkts. Par. Pret. Pārbaudam. Empel 21. punkts. Elektroniski. Balsojam. Vēl četriem deputātiem jābalso. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 168. par. Pret. Pārbaudīsim 168. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 172. par pret atturās. Noraidīts. Kompromiss U par pret atturās. Pieņemts. Kompromiss V par pret atturās. Pieņemts. 189. grozījums par pret atturās norādīts 190. par pret pārbaudīsim 190. grozījums sākam balsot. Adopted. Pieņemt. 191. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 191. Vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. 192. par. Pret atturās norādīts. 193. par pret atturās norādīts. 194. par pret. Pārbaudīsim 194. sākam balsot. Adopted compromise. Pieņemts. Dubult vai kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Kompromiss X par, pret, atturās pieņemts. 198. grozījums par, pret, atturās pieņemts. Kompromiss Y par, pret, atturās pieņemts pieņemts. 204. par pret atturās pieņemts. 205. par pret atturās noraidīts. 206. par pret pārbaudīsim 206. grozījumu. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 207. par. Pret. Pārbaudīsim 207. grozījums. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturās pieņemts. 208. par pret. Pārbaudīsim. 208. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 209. par. Pret. Pārbaudīsim 209. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Orģināls sākotnējais teksts. Kas par? Pret. Atturās.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 pret, atturās, norādīts, kompromiss AC, pirmā daļa, par, pret, atturās, pieņemts, otrā daļa par, pret, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par kompromisu AC otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Empuls sastais punkts. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Kompromiss AD par. Pret. Atturās. Pieņemts. 17. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss AE par pret atturās pieņemts. 27. grozījums par pret atturās noraidīts. Kompromiss. A, nē, pārbaudīsim 27. grozījums. Sākam balsot. Now you're right. The EPP didn't show the hand, so I thought they were. So probably <laughs> no, no, this time you were a little lazy on closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienu balsu pār, vienas balsas pārsvaru. Kompromiss AF par. Pret. Atturās pieņemts. 32. grozījums par. Pret Pārbaudīsim 32. Sākam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts. Kas par? Pret atturās pieņemts. Kompromiss AG par. Pret atturās pieņemts. Kompromiss AH par pret atturās pieņemts. 40. grozījums par pret atturās pieņemts. 41. Nē, saka priekšsēdētājs 43. 43. grozījums tagad par pret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 Pieņemts. 44. grozījums par pret atturās noraidīts. 45. pārbaudīsim. Ne, pārbaudīsim 44. pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. par pret pret atturās norādīts kompromiss AI ar mutisku grozījumu. Vispirms balsosim par mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Tātad balsojam par mutisko grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad kompromis grozējums ar mutisko grozījumu. Nē, saka priekšsēdētājs, tas notiek jau automātiski. Tad um, pirmais ievilkums sākotnējais teksts, kas par pret, pret atturās pieņemts. Pirmais grozījums, kas pār pret atturās pieņemts. Sākotnējais teksts uh, otrajā vilkumā pār pret atturās pieņemts. Sākotnējais teksts uh, trešajā vilkumā pār pret atturās pieņemts. Ceturtais ievilkums par pret atturās pieņemts. Tagad par visu dokumentu tekstu kopumā ar grozījumiem. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Šis ziņojums ir pieņemts ar 39 balsīm pār 10 pret un 8 ir atturējušies. Apsveicu referentu. Yeah, yeah. Yes, yes. Now we suspend the meeting for 15. Tagad pārtraukums uz 15, ne 10 minūtēm, saka priekšsēdētājs, atsāksim pulksten 11. un mums būs ekonomiskais dialogs ar Ekofin priekšsēdētāju un Latvijas finanšu ministru. Neliels pārtraukums.

Dear colleagues, Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs šeit sirsnīgi sveicam Jānu Reiru, Latvijas finanšu ministru un ECOFIN priekšsēdētāju šajā pusgadā. Mēs jums vēlam veiksmi un Latvijai šajā pusgadā prezidējot Eiropas Savienības ministru padomē. Un arī mums ECOFIN ir svarīgi vairāk jautājumu, kas ir iekļaut trialogu sarunās. Un vispirms, protams, Eiropas fonda strateģiskajām investīcijām izveidošana. Kā jūs zinat, padomi ir nolēmusi, ka ņemot vēro eh, šī fonda nozīmīgumu un tā makroekonomisko lomu, Pie šī jautājuma strādās ECOFIN, un e, šī iemesla dēļ mēs arī uzskatām, ka ECON komitejai ir jābūt atbildīgai komitejai, strādājot pie Junker plāna e, dosjē. Ņemot vērā to pašu loģiku, kāda ir bijusi um, padomei, pieņemot šo lēmumu. Kā jūs zināt, parlaments uh, pieņems galīgo lēmumu, bet es domāju, es redzu šeit arī ēnu referentu Otamāru Karas. Uh, un uh, citus. Uh, es esmu pārliecināts, ka šai komitejai būs ļoti svarīga loma vedot sarunas par šo svarīgo dosie, kas, mēs ceram, tiks pieņemts pavisam ātri pātrinātā procedūrā, lai nodrošinātu to, ka Junker plāns sāk darboties. Tātad tas ir pirmais jautājums, par kur mēs noteikti vēlēsimies runāt ar Latvijas prezidentūru un padomu, bet mēs zinām, ka ir virkne dažādu svarīgu jautājumu, banku struktūrālās reformas, dažādi vispārējais dabas jautājumi, arī par kuriem jādiskutē. Un mēs priecājamies par Latvijas prezidentūras programmu, ar kur ministrs mūs tagad arī informēs, proti eh, iepazīstinās ar. Uh, prezidentūras prioritātēm, un mēs ar prieku raugāmies uz sadarbību nākotnē, kas noteikti būs pozitīva un um, pagāta. Tagad došu vārdu um, ECOFIN priekšsēdētājiem uz 15 minūtēm, un tad mums būs atbilžu un jautājumu un atbilžu rauns. Tātad jums vārds, lūdzu. Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, Eh, godātie deputāti! Man ir liels prieks par iespēju izklāstīt Latvijas prezidentūras prioritātes 2015. gada pirmajam pusgadam. Es apzinos, ka jūsu komiteja būs ļoti svarīga loma mūsu kopīgo mērķu sasniegšanā, un es ar cerībām raugos uz konstruktīvu sadarbību un domu apmaiņu turpmākajos mēnešos. Pirms pievēršos gaidāmajiem eh, uzdevumiem, <clears throat> es vēlētos paust atzinību par nozīmīgo darbu, eh, ko sadarbībā ar Eiropas parlamentu ir paveikusi mūsu eh, priekšgājēji Itālijas prezidentūra. Mēs augstu vērtējam pēdējo mēnešu sasniegumus, un mēs cītīgi strādāsim, lai šajā jaunajā iestāžu darba ciklā turpinātu uzlabot sadarbību visu Eiropas Savienības iestāžu starpā. Latvija pārņem prezidentūru izšķirošā un izaicinājumiem pilnajā brīdī jo Eiropas Savienība turpina saskarties ar <clears throat> gan ar ilgtermiņu, gan ar tūlītējām nepieciešamībām nodrošināt savu pilsoņu drošības un ekonomiskās vajadzības. Mēs, Eiropas Savienība, esam ieviesuši ļoti grūtas, tomēr nepieciešams pasākums, lai pārvērst, pārvarētu finanšu krīzi un tās radītās sekas Minētie pasākumi ir prasījuši liels pūliņus gan no dalību valstu, gan no Eiropas Savienības iestāžu puses, kā arī ievērojumu uzupurēšanos no Eiropas iedzīvotāju puses. Tieši Eiropas iedzīvotāju pacietība un spēja izturēt ir bijusi apbrīnojama. Tomēr realitātē vēl joprojām var just finanšu krīzes ietekmi, un nopietni izaicinājumi saglabājās. Ekonomikas atvesļošanās Eiropas Savienībā nav vienmērīga Izaugsme ir nepietiekama un bezdarba līmenis pārāk augsts. Eiropai ir jārīkojās gudri, lai atgrieztos pie ekonomiskās izaugsmes, sekmētu investīcijas un sasniegtu rezultātus nodarbinātības jomā. Manuprāt, ir nepieciešams turpināt pārdomāts ekonomiskās, finanšu un fiskālās politikas īstenošanu. Eiropas pieredze rāda, ka fiskālās stabilitātes uzturēšana <clears throat> saskaņā ar vispār pieņemtiem noteikumiem ir labākā politikas izvēle, lai nodrošinātu tādu makroekonomisko vidi, kas veicina investīcijas un izaugsmi. Paturot prātā šo vispārējo uzdevumu, Latvijas prezidentūra galveno uzmanību veltīs <clears throat> tām trijām prioritātēm, ar kurām pagājušā nedēļā plenārsēdes dalībnieks iepazīstināja ministru prezidenti. <clears throat> Konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa. Šodien es vēlos pievērsties konkurētspējas prioritātei un tiem galvenajiem virzieniem, kas raksturo mūsu sadarbību, turpmā, raksturos mūsu sadarbību turpmākajos mēnešos - konkurētspējai, investīcijām, ekonomikas pārvaldībai, banku savienībai, finanšu tirkus regulējumu un nodokļu politikai. Konkurētspēja ir ļoti svarīga nozīme. Eiropai ir jākļūst konkurētspējīgākai, lai panāktu izaugsmi. Ir jāizsaka īpaši jaunos un komerciāli veiksmīgos produktos un pakalpojumos. Tikai attīstot konkurētspējīgu rūpniecību un pakalpojumu sektoru, Eiropa var sekmēt darba vietu radīšanu un tādējādi nodrošināt sociālo koheiziju. No Latvijas pašas pieredzes mēs zinām, ka tas ir iespējams ar izaugsmu veicinošiem investīciju pasākumiem, kas stingri sakņojās efektīvas struktūrālās reformās un pārdomātā fiskālajā politikā. Latvijas prezidentūra netaupīs spēkus, lai īstenotu Eiropadomas apstiprināto investīciju plānu Eiropai, tostarp attiecīgo tiesību aktu pieņemšanu prezidentūra aktīvi strādā, lai nodrošinātu 2015. gada vidū darbību, <clears throat> lai nodrošinātu, ka 2015. gada vidū darbību var sākt Eiropas strateģisko investīciju fonds, un šajā nolūkā Latvija ir apņēmusies ievērot vērienīgu darbu grafiku. Mēs esam izveidojuši īpašu darbu grupu šī priekšlikuma izskatīšanai. Tā pirmo reizi sanāca pirmdien. Mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu un ceram, un ar cerībām raugamies uz labu sadarbību ar Eiropas parlamentu raita likumdošanas procesu nodrošināšanā. Mūsu investīciju veicināšanas centieni nebeidzās ar strateģisko investīciju fondu. Mēs atbalstam komisijas investīciju plānu Eiropai visās tās sadaļās. Tas citas starpā nozīmē Eiropas Savienības līmenī sagatavot projektu sarakstu un izveidot investīciju konsultāciju centru. Tas nozīmē arī labāku regulējumu uzlabojot investīciju vidi, veikt pasākums virzībā uz kapitāla tirgus savienību un likvidēt šķēršļus investīcijām vienotajā tirgu. Mūsu izpratnē ir būtiski turpināt vienotā tirgus pilnveidošanu, kas ir svarīgs priekšnoteikums, lai palielinātu uzņēmē darbības aktivitāti, dotu Eiropai iespēju gūt patiesu labumu no investīciju radītā pastiprinošā efekta un plašāk sasniegt stratēģijas Eiropā 2020 mērķus. Runājot par ekonomiskā pārvaldības eh, prezidentūru, valsts ir apņēmusies veicināt labi saskaņot un efektīvu Eiropas pusgada noris, pamatojoties uz eh, stratēģiju Eiropa 2020 mērķiem. Latvija kā prezidentūra atzinīgi vērtē to, ka komisijas ikgadējā izaugsmas ziņojumā galvenā uzmanība ir vērsta uz investīcijām, struktūrālām reformām un fiskālo atbildību. Mēs atbalstām komisijas aicinājumu nodrošināt racionalizētu Eiropas semestra procesu, kas vērsts uz to, lai sekmētu visu ieinteresēto personu iesaistīšanos konkrētām valstīm adresēto ieteikumu apspriešanā. Šajā ziņā izšķirīga nozīme būs gaidāmajam paplašinātajām apspriežu grafikam. Šie ir interesanti priekšlikumi stiprināt pusgadu, kurus mēs plānojam ieviest jau savas prezidentūras laikā. Papildus šiem ierosinājumiem mēs plānojam iesaistīt dalību valstu finanšu ministrus domu apmaiņā par līdzšanējo pieredzi struktūrālo reformu īstenošanā, grūtākajiem izaicinājumiem un labāko praksi. Nav noslēpums, ka tikai neliela daļa no konkrētai valstī adresētiem ieteikumiem ir pilnībā īstenoti. Šīs diskusijas mērķis ir veicināt nepieciešamo reformu koordinētāku un efektīvāku ieviešanu. Atbilstoši nosacījumiem komisija ir iesniegusi arī pārskatu par ekonomikas pārvaldības regulējumu, tā saucamo divpaku un sešpaku. Ziņojumā ir norādīts pašreizējā regulējuma stiprās puses un iespējamās jomas uzlabojumiem, īpaši attiecībā uz politikas veidošanas pārredzamību un sarežģītību. Es saprotu, ka jūs jau esat sākuši darbu pie šā jautājuma arī mēs padomē gatavojamies ap, apmainīties viedokļiem šajā jautājumā un es ticu ka drīzumā jau varēsim sākt auglīgas diskusijas ar parlamentu. Es jau iepriekš pieminēju stratēģiju Eiropa 2020. Eh, Padomi secināja, ka stratēģijas galvenais virziens joprojām ir atbildīgs un ka, jo īpaši valsts struktūrālo reformu programmu ātrai un vērienīgai īstenošanai, vēl aizvien būs būtiski ietekmi, lai palielinātu izaugsmu un ražīguma līmeni. Šajā saistībā ir skaidrs, ka mūsu izaugsmas mērķim ir jābūt cieši iestrādātām attiecīgajās Eiropas Savienības politikas iniciatīvās un instrumentos, tostarp Eiropas pusgadā. Savas prezidentūras laikā mēs gaidām detalizētāku komisijas priekšlikumu par šiem jautājumiem. Runājot par Banku Savienību, pagājušā gadā tika spērkt ļoti, vairāk ļoti būtiski soļi, lai beidzot pārautu bīstamo saikni starp bankām un valstīm, kas bija finanšu krīzes pamatā. Lūk, divi piemēri. Eiropas centrālā banka uzņēmās pilnībā, pilnīgās uzraudzības pilnvaras vienotajā uzraudzības mehānismā, pēc tam, kad bija veikts sekmīgs un teicams visaptverošs novērtējums un padomi un parlaments pabeidz svarīgu darbu likumdošanas jomā pie vienotā noregulējuma mehānisma. Tagad bankām ir labākas iespējas atsākt kreditēšanu un aktīvāk sekmēt izaugsmas finansēšanu. Mūsu prioritāte ir nodrošināt Banku Savienības nu pat darbību uzsākošo mehānismu raitu funkcionēšanu. Prezidentūra valsts attiecīgi nodrošinās, lai tiktu pāraudzīta Banku Savienības īstenošana un vajadzības gadījumā sekmēs turpmāko darbu, lai tā būtu ātri un pilnībā darboties spējīga. Mūsu banka savienība, <clears throat> mums banka savienība ir vajadzīga, lai nodrošinātu uzraudzību, kas nepieciešama finanšu stabilitātes saglabāšanai, kura ir būtiska, lai veicinātu uzņēmumu uzplaukumu un noguldījumu drošību. Mēs jau esam panākuši milzīgu progresu, un es ceru, ka mēs arī turpmāk varēsim cieši sadarboties. Tagad pievērsīšos finanšu tirgus regulējumam, kas joprojām ir vajadzīgs, lai veicinātu kredītu plūsmu uz reālo ekonomiku. Prezidenta valsts Latvija veicinās diskusiju par banku struktūrālo reformu. Struktūrālie pasākumi, kas paredzēti, lai samazinātu lielu banku grupu savstarpējās atkarības līmeni, ir būtiski svarīgi, lai sekmētu finanšu stabilitāti un mazinātu risku Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem vienlaikus nodrošinot to, ka bankas turpina finansēt saimniecisko darbību un izaugsmi. Esam apņēmības pilni sekmēt padomas politiskās vienošanās panākšanu eh, par šo nozīmīgo projektu mūsu prezidentūras laikā. Ir jāatrisina arī jautājums par pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot ziņošanu un pāredzamību attiecībā uz vērtspapīru finansēšanas darījumiem. Tādējādi tiktu sekmēt arī to darījumu uzraudzību, kas ietver paralēlo banku sistēmu. Mēs centīsimies līdz mūsu prezidentūras beigām panākt vienošanos ar parlamentu par attiecīgo regulu. Prezidentūras mērķis ir arī pabeigt diskusijas par parakstīto maksājumu pakalpojumu direktīvu un apdrošināšanas starpniecības direktīvu. Pavisam drīz tiks uzsāktas trialogu sarunas par šiem tiesību aktiem, un mēs esam apņēmības pilni par abiem priekšlikumiem panākt politisko vienošanos ar Eiropas parlamentu pirms mūsu prezidentūras beigām. Ja mēs gribam atjaunot uzticēšanos finanšu sistēmai, tad ir būtiski saglabāt mūsu finanšu tirgu integritāti, tostarp novērst finanšu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgos nolūkos. Tādēļ mēs ceram noslēgt diskusiju ar jums par etalonu regulu šādi atjaunojot uzticēšanos etalonu integritātei, kas ir tik ļoti būtiski, kas tik ļoti būtiski atsau, eh, atsaucas punkts līgumos un finanšu instrumentos. Tāpat paredzot, ka komisija tuvāko mēnešu laikā nāks klajā ar savu ieguldījumu attiecībā uz kapitāla tirgus savienības izveidi, prezidentūra ir gatava nodrošināt plašu viedokļu apmaiņu šajā jautājumā. Nobeigumā es vēlētos īsi pievērsties nodokļu politikai. Tā ir joma, kurai pēdējā laikā gan plašsaziņas līdzekļi, gan sabiedriskā doma ir veltījusi lielu uzmanību. Šim jautājumam ir liela vērtība, pievēr, arī liela vērtība pievērš Ekofinu un Eiropas padomu. Jūs pamanīsiet, ka pēdējā laikā politiskās uzmanības centrā vairs nav krāpšana nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšana, tas ir nelikumīgas metodas, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, bet gan izvairīšanās no nodokļu maksāšanas vai agresīvu nodokļu plānošanu likumīgu iespēju izmantošanu maksāt mazākus nodokļus. Pēdējo sešu mēnešu laikā ir sasniegt ievērojami rezultāti. Es varētu izcelt to, ka ir pieņemta parakstītā direktīva par administratīvo sadarbību, ar kuru līdz 2017. un 2018. gadam Eiropas Savienībā tiks faktiski pielikts punkts slepenībai banku darbībā vai to, ka ir pabeigts darbs pie grozījumiem mātes uzņēmumu un meitas uzņēmumu direktīvā, ar kuriem tiks novērstas būtīk, būtiskas nepilnības eh, uzņēmumu nodokļu jomā. Šos grozījumus oficiāli plānots pieņemt nākamajā nedēļā. Šajā jomā ir paredzēts strādāt arī pie eh, dažiem jauniem tiesību aktiem, īpaši attiecībā uz automātisku informācijas apmaiņu par pārobežu nodokļu nolēmumiem. Latvijas prezidentūra plāno turpināt Itālijas prezidentūras laikā veikto darbu, kuru mērķis ir izstrādāt ceļvedi par nodokļu bāzes samazināšanu un peļņas novirzīšanu Eiropas Savienībām. Prezidenta valsts turpinās arī aktīvi sekot līdz darbam, ko sākus rīcības kodeks jautājumu grupa kaitniecisku uzņēmējdarbības nodokļu režīmu jomā, jo īpaši attiecībā uz patentiem labvēlīgiem nodokļu režīmiem un sarunām ar trešajām valstīm. Padomē turpinās sarunas par finanšu darījumu nodokļu eh, tiesību aktu priekšlikumu. Kā padomas prezidenta eh, valsts Latvija šim dokumentam pievērsīs vajadzīgo politisko uzmanību. Ir skaidrs, ka tām 11 dalību valstīm, kas piedalās ciešākas sadarbības procesā attiecībā uz finanšu darījumu nodokli, būs jāturpina strādāt pie tā, lai pēc būtības panākt vienošanos par šo nodo eh, nākotnes nodokli, Tādēļ prezidentūra centīsies sekmēt šādu iespēju vienošanos un atvieglot iesaistīto un neiesaistīto dalību valstu dialogu. Būs svarīgi nodrošināt, lai šāds finanšu darījuma nodoklis būtu spēkā vienlaikus izvairoties no uzņēmumu pārcelšanas un tirgus traucējumiem. <clears throat> Godātie deputāti, godātais priekšsēdētāja kungs. Eiropas parlamentam ir ļoti svarīga loma Eiropas Savienības dienas kārtības dinamiskā īstenošanā, un es esmu pārliecināts, ka parlamentam veidosies cieša sadarbība ar padomu un komisiju. Tikai kopīgiem spēkiem mēs spēsim nodrošināt mūsu iedzīvotāju intereses. Es ar cerībām raugos uz mūsu sadarbību un jūsu <clears throat> eh, ieguldījumu sekmīgu izmantošanu turpmākajos mēnešos. Eh, pateicos par uzmanību un turpinājumā labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Thank you, Mr. Pre Paldies, priekšsēdētāja kungs. Um, mēs esam tiešām gatavi sadarbībai ar jums. Paldies uh, par piezīmēm un paldies par uh, šo te programmas izklāstu, kur mēs atbalstām. Un tagad došu uh, vārdu EPP koordinātoram Buhar Bāla kungam. Paldies, priekšsēdētāji, finanšu ministra kungs Paldies, kas ieradušies ekonu komitejā. Man bija tiešām liels prieks, ka jūs minējāt tik ļoti daudz dažādas lietas, ņemot vērā faktu, ka jūs tikko esat aizsākuši darbu pie savas prezidentūras. Es vēlētos eh, dzirdēt eh, plašāku informāciju par divām tēmām. Latvija mm, pēdējo gada laikā eh, veiksmīgi ir iestājusies Eirozonā. Un kā referents parlamentā es zinu, ka e, tas ir panākts budžeta konsolidācijas procesa rezultātā, jūs esat veikuši virkni svarīgu reformu, un es gribētu no jūsu puses dzirdēt, kā jūs gatavojaties e, e garantēt ekofina padomas ietvaros e, to, ka šādas iniciatīvas e, turpinās. Un runājot par eh, strateģisko investīciju fondu EFST, eh, kā mēs varam nodrošināt jūsuprāt, ka tiešām labākie projekti Eiropā kļūst tie, kas tiek atlasīti? Paldies par eh, kungs. Uh, Jūs teicāt, ka mēs esam tikko aizsākuši darbu pie prezidentūras, eh, eh, bet eh, Latvijā ir ne tikai prezidentūras darbs uzsākts, bet arī jauna valdība ir sākus darbu, un mūsu vēlēšanas bija tikai novembrī, un novembrī ir apstiprināta jauna valdība. Par konsolidāciju un reformām un runājot par strateģisko investīcijas fondu, tad pamats šim strateģiskam investīcijas fondam ir papildus investīciju eh, piesaistīšanu Eiropas ekonomikai. Mums ir dažādi mehānismi, mums ir kohēzija, mums ir zinātnes nauda, eh, bet visaptveroša strateģiska fonda investīcija piesaistēji eh, nav, un šis fonds ir solis šādu investīciju strateģiskai piesaistēji. Veidojot šī, šo fondu un pārunājot ar komisiju, šī fonda izveide nekādībā nu, tos eh, normatīvos aktus, kas Eiropā ir, eh, kuras valstīm ir jāievēro, nekādi neatceļ gan stabilitātes paktu, gan sešpaku divpaku. Eh, līdz ar to šis strateģiskais investīcijas fonds nodrošinās papildus investīciju iespējas visām dalību valstīm, bet nekādā gadījumā nemazinot viņu fiskālās disciplīnas, struktūrālās reformas vajadzības. Par izvērtēšanu eh, komisijas piedāvājumā ir eh, piedāvāts, ka eh, šo projektu izvērtēšanu, un kas ir arī ļoti svarīgi, veiks Eiropas investīcija banka, kura ir ar pieredzi projektu izvērtēšanā. Projektu piesaisti ir vajadzīgi tiešām ar ļoti lielu finanšu atdevi, jo šis multiplikators uh, Eh, un eh, šie līdzekļi eh, ir iespējami tikai tajā gadījumā, ja finanšu institūcija, kas ar to nodarbojās, ir ar 3A kredīt aģentūru reitingu. Līdz ar to paredzētajā dokumentā ir Eiropas investīcija banka, bet mēs uzsāksim, kā es jau minēju savā runā, tātad pirmdien bija pirmā sanāksme ierēģu eh, līmenī šīs eh, problēmas eh, risināšanā un dokumentu tālākā virzībā. Mēs uzsāksim diskusiju, politisko diskusiju martā ar dalību valstīm, un tad arī izkristalizēsies precīzi veidi, kā mēs varētu, kā nodrošināt šo projektu vērtēšanu, nezaudējot labus projektus un saglabājot 3A reitingu, kas nodrošinātu šo lielo multiplikātoru. Thank you. Now on behalf. Paldies. Tagad vārds S&D grupas vadā Kostas Mavīdis kungam. Μιας και είμαι ο πρώτος που μιλώ εκ μέρους των σοσιαλιστών και δημοκρατών, θέλω να... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Tā kā es esmu pirmais no sociāldemokrāta grupas, kas izsakās, es vēlētos jums novēlēt veiksmi jūsu darbā. Jums ir pilnīgs mūsu atbalsts. Es vēlētos pievērst um, uzmanību diviem jautājumiem, kas ir saistīti ar banku sektoru. Es redzu, ka prezidentūras uh, prioritātēs ir minēta arī banku savienība. Banku savienību, kas būs viena no prioritātēm Latvijas prezidentūrai turpmāko sešu mēnešu laikā. Nesenais Eiropas Savienības tiesas eh, spriedums eh, ir atstājis atvērtu eh, svarīgu jautājumu par trojku. Arī šeit parlamentā mēs esam pieņēmuši svarīgu rezolūciju kurā uh, tiek uzdots jautājums par demokrātisko leģitimitāti risinot visus ekonomiskos un finanšu jautājumus. Un es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Tā kā mēs, mums ir bijusi diezgan traģiska pieredze Kiprā 2013. gadā, kur Eiropas centrālā banka iesaistījās kā lender of last resort, ja pēdējais aizdevējs. Tātad šī banku savienība ir kas tāds, par ko mēs joprojām runājam teorētiski, bet praksē mēs to neredzam. Tātad, tad, kad banku noguldījumi, tad, kad tos negarantē Eiropas centrālā banka, bet tad, kad dalībvalstī vienai pašai ir jāgarantē. Tad valstī, kurā ir jāgarantē visi šie noguldījumi, jāsaprot, kādas būs izmaksas šai valstī. Tātad tas rada um, negodīgus apstākļus. Tāpēc arī mēs atbalstījām vienotu banku noguldījumu režīmu, un es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli, jo uh, tādā gadījumā noteikti būtu arī mazāks risks. Paldies! Eh, varbūt eh, mana atbilde būs eh, nedaudz plašāka, netik konkrēta, jo tiešām šī te banku savienība ir mūsu prioritāte un kā jūs arī atzīmējāt, ka pagājušā gadā tika spērt būtiski soļi, lai izveidot banku savienību un šī ir arī Latvijas prioritāte. 4. novembrī Eiropas centrālā banka uzņēmās pilnīgas uzraudzības pilnvaras vienotajā uzraudzības mehānismā, eh, proti pēc tam, kad bija veikts eh, ticams visaptverošs novērtējums, kas radīja priekšnoteikumus šim eh, nozīmīgam solim. Un šis uzdevums tika sekmīgi īstenots gan komunikācijas, gan konkrētu rādītāju viedokļu, jo tā rezultātā daudzas bankas preventīvos nolūks bija spiests uzlabot savu kapitālu. Eh, tagad bankām ir labākas iespējas atsākt kreditēšanu un aktīvāk sekmēt izaugsmas finansēšanu. Eh, tomēr vienotais uzraudzības mehānisms nevar atdusēties uz lauriem, kā jau jūs minējāt, ir eh, jā, jā, jāuzlabo šis mehānisms un ir mums visiem jāstrādā enerģiskāk, lai uzlabotu sadarbību starp Eiropas centrālo banku, valstu uzraudzības iestādēm, un tas jādara sadarbībā ar Eiropas banku iestādi. Jānodrošina kapitāla definēšanas un kvalitātes labāka saskaņošana, pat lielāka spēja iejaukties banku iekšējo modeļu pārbaudē. Un šie te veiktie pasākumi novērsīs to, ka nākotnē būtu iespējas atkārtoties situācija, kāda bija Eh, Kiprā saistībā ar eh, banku eh, finanšu sektoru. Un mēs ceram arī uz visu iesaistīto pušu sadarbībā mūsu šīs te prioritātes risināšanā. Για την Τρόικα, nothing about the Troika. Un ne vārdu par Troiku. Uh. Tātad e, jautājumā par e, šo trojku mums ir nepieciešams sagaidīt e, četru prezidentu ziņojumu, kas taps, un izvērtējot šo ziņojumu, mēs arī dalību valsts lems par tālākiem soļiem. Thank you. Next. Paldies. Nākamais runātājs. ECR grupas vārdā Bērns Lukas kungs. Ja, Herr Präsident, zunächst herzlich willkommen im Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Priekšsēdētāji, es vispirms vēlos jūs sveikt uh, Ekon komitejā Eiropas parlamentā. Es gribētu pie jums vērsties kā pie Ekopin prezidenta un runāt par Eiropas komisijas neseno paziņojumu par elastību Uh, stabilitātes un izaugsmas pakta ietvaros. Piemēram, valstis, kurām ir lielas grūtības, kā Francijai un Itālijai. Uh, kad ir uh, jāpārvar pārliecīgs deficīts un mums ir jāskatās uz vidēja termiņa budžeta mērķiem. Piemēram, Itālijas gadījumā Itālijai būtu jāsasniedz šis vidēji termiņa mērķis 2015. gadā, bet tas nenotiks. Un komisija ir um, arī uh, atzinusi, ka Francija domā par struktūrālām reformām, Itālija jādomā par izaugsmu konsolidāciju. Es gribētu jautāt, kā jūs vērtējat šādu elastību, ko, par ko iestājas tagad komisija. Un otrs jautājums. Tagad es jautāju jums kā Latvijas finanšu ministram. Latvija ir pārdzīvojusi smagu krīzi 2008.-2009. gadā, ko radīja finanšu krīze. Un jūs uh, Uh, uzlikāt lielu slogu uz iedzīvotāju pleciem, pildot Eiropas Savienības prasības, bet jums izdevās uh, iekļauties 3% deficīta prasībās. Kā uh, Latvijas valdības pārstāvis, kā jūs varējāt, izsk varēsiet izskaidrot tagad iedzīvotājiem, ka Eiropā nav dubultu standartu, ka ir viena standarta lielām valstīm un cits standarti mazām valstīm? Paldies! Eh, runājot par pirmo eh, sadaļu, eh, kā ECOFIN vadītājam, es esmu gandarīts par komisijas paziņojumu par to, ka pēc iespējas labāk izmantot elastību, ko paredz pašreizējais stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumi un komisija apstiprināja, ka dalību valstu iemaksas Eiropas strateģisko investīciju fondā neietekmēs formālos e, pasākumus, kas veicam saskaņā ar stabilitātes un izaugsmas paktu. E, šis paziņojums ir arī e, ļoti e, labs e, tādā ziņā, ka viņš ievieš skaidrību dalību valstīm par to, kāda kā Eiropas komisija vērtēs šos rādītājus. Eh, gribētu atzīmēt no ekofina puses, ka eh, šī, eh, šī vērtēšana ir tikai komisijas prerogatīva un Eiropas padome šajā procesā, vērtēšanas procesā iesaistīties nevar. Ko mēs darīsim? Mēs veidosim diskusiju ar komisiju, uzklausīsim šī te ziņojuma sekas un organizēsim diskusiju ministru starpā, lai nu, komisijai uh, Uh, apmēram rādīt šo noskaņojumu, kāds uh, ir uh, valda ministros. Tātad pēc kāda laika tiks organizēta diskusija par šo jautājumu. Un viens no variantiem bija, ka tiek mainīti normatīvi akti, un mēs esam gandarīti arī par to, ka komisija nolēma šo fleksibilitāti pielietot uh, Eh, nemainot normatīvos aktus, bet eh, varbūt eh, fleksibli interpretējot, bet arī komisijas ziņojumā ir, es domāju, skaidri samanāma ap, apņēmība, ka netiek atcelti gan stabilitātes un izaugsmas pakta nosacījumi, tātad fiskālā disciplīna un struktūrālās reformas, kas ir nepieciešams. Uh, Jautājumā par finanšu ministriju, par slogu un nevienādiem noteikumiem vienām valstīm un otrām valstīm, es domāju, ka šis Eiropas komisijas paziņojums tomēr tādu neparedz dalību, un es domāju, šie noteikumi, kādi šie fleksibilitātes noteikumi visām valstīm būs vienādi un līdzīgi. Thank you. Paldies. Man arī cimē vēl bija nedaudz laika. Vai ne tā? Nē, saka priekšsēdētājs. Diemžēl nē. Tātad tieši 5 minūtes un nevairāk. Tagad vārds Aldi koordinātārai Gulārs kundzei. Labdien, ministra kungs! Paldies, ka esat mūsu vidū. Es vēlētos jums uzdot vispārīgāku jautājumu. Jūsu um, sākotnējā runa bija ar, ļoti uh, korekti jūs atgādinājāt visu to, ko mēs sagaidām, tātad uh, Lisabonas stratēģija un tā tālāk un tā joprojām. Bet vai jums nav tāds iespējas, ka mēs esam daudz, daudz uh, smagākā situācijā? Uh, Jo, eh, kā kolēģi teica, ir dalībās, kas neievēro budžeta disciplīnas pasākums, eh, ir ārkārtīgi satraucošs bezdarba līmenis visā Eirozonā. Tas eh, daļai ir saistīts, protams, ar nacionāla līmenī pieļautām kļūdām, bet arī ir uzbrukumi Eiropas centrālās bankas neatkarībai. Un vai jums šķiet, ka mēs varam turpināt dzīvot kopā šādi? Tas, protams, nav ekonomisks dabas jautājums, bet vai jums nešķiet, ka jums kā ekofin priekšsēdētājiem ir pienākums visiem strikti un stingri atgādināt tās apņemšanās, kuras mums ir bijušas kopīgi, un viena no apņemšanām ir bijusi kopīga valūta. Un nevar būt tā, ka katrs vērš tikai un vienīgi pie saviem uh, pilsoņiem. Tātad Francijā, uh, frančiem, uh, Vācijā, vāciešiem. Vai jums mm, nešķiet, ka jūs varētu tomēr saukt pie kārtības savus kolēģus un Mēs nevaram eh, visi iziet kopīgi ielās pa Parīzē, ja mēs pēc tam pieņemam lēmumus katrs kā vēlamies. Paldies! Eh, <clears throat> kā es eh, jau minēju savā uzrunā, tad tiešām šī situācija nav no vieglām situācijām, bet es uzskatu, ekonomiskā situācija, bet es uzskatu, ka šī situācija ir e, e, sekas e, finanšu krīzē 2008.-2009. gadā, un šī situācija, mēs neesam unikāli šai jomā. Bet tie mērķi un kā mēs varam iziet no šīs situācijas, es domāju, ka tās valstis, kuras arī Latvija, piemēram, ievērojot fiskālo disciplīnu, veicot struktūrālās reformas, viennozīmīgi ļoti lielu daļu krīzes laikā līdzekļu novirzīja investīcijām, un šīs investīcijas nāca no kohēzijas tieši. Un nevar teikt, es domāju, ka neviena valsts nevar pārvarēt uh, krīzi tikai ar vienu no šīm lietām, vai nu struktūrālām reformām, vai nu uh, fiskālo disciplīnu. Ir nepieciešams arī investīcijas. Un daudzām dalību valstīm ir pieejami kohēzijas līdzekļi, bet Eiropas komisijas piedāvātais un Eiropas padomē akceptētais Eiropas strateģiskais investīcija fonds eh, ir viens no šiem te risinājumiem, un viņš nodrošinās eh, finansējumu vai finansējumu pieejamību, investīciju pieejamību visām dalību valstīm. Šis nebūs konkrēts vai reģionāls fonds, bet visām dalību valstīm pieejams investīcija fonds. Un es domāju, ka tā ir arī atbilde, ko mēs varam darīt un kā mēs varam darīt, jo ekofinā eh, mēs esam apņēmušies ļoti eh, īsā laika posmā pieņemt nepieciešamos dokumentus, tātad līdz eh, martam, un pārunājot jau ar priekšsādātāju kungu, mēs varētu uzsākt trialogu oficiālo pēc šiem dokumentu pieņemšanas padomē, bet iesaistot parlamentu jau varbūt nedaudz ātrākajā stadijā, un es domāju, ka šis investīcija plāns būs viens no risinājumiem bezdarba mazināšanai, ātrākai izaugsmai, un, kā jau es arī pieminēju, tad šis investīcija plāns nekādā gadījumā neatceļ to pozitīvo, kā var sasniegt izaugsmi nepalielinot uh, valstu parādus, tātad ietver sevī gan uh, fiskālo disciplīnu, gan struktūrālo reformu nepieciešamību. Thank you. Paldies, un tagad vārds Gūi e grupas vārdā Migalam Jēgskungam. Paldies, priekšsēdētāji. Uh. Portanto, eu começo talvez com uma. Es varbūt sākumā vēlētos izteikt nelielu kritiku par to, kas izskanēja līdz šim, jo, protams, ir ļoti vienkārši šeit Eiropas parlamentā kritizēt valdības. Jo valdības nedara to un nedara šo, bet problēma ir tāda, ka, diemžēl, Eh, realitāte dažās valstīs ir tāda, kā ir. Tas ir saistīts ar bezdarba rādītājiem, tas ir eh, saistīts ar to, ka ir nepieciešams veicināt investīcijas, un saskaroties ar šīm problēmām, valdības izmanto to praksi, eh, kas, kādu viņas ir izmantojuši līdz šīm. Latvija ir izvēlējusies būt par labo skolnieku un ir samazinājusi savus parādus. Tātad, un mēs redzam, kāds tam ir efekts ir 18,5% bezdarba. Tas ir samazinājies no 20 vai 25%, bet jāsaka, es no savas puses izvēlos labāk būt sliktais skolnieks. Saku to pavisam godīgi. Un es domāju, ka fleksibilizācijas eh, pasākumi patiesībā ir signāls, kas parāda, ka eh, šādas realitātes apstākļos mums ir jārēģē un mēs nevaram turpināt īstenot tādu politiku, kuras rezultāts mums visiem ir zināms un skaidrs. Tālāk, kas attiecas uz paktu, es īsti nesaprotu, kāpēc uh, mēs izslēdzam tās valstis, pret kurām ir iesākt procedūru par pārlieku lielu deficītu. Nu, uh, kas attiecas uz Portugālu, mums ir absolūti nepieciešams palielināt investīcijas. Mēs nekompensējam kapitāla zaudējums un šie te pakta uh, noteikumu um, mīkstināšana mm, protams, labēlīgi ietekmētu uh, Portugāli, bet, diemžēl, na, to nav iespējams darīt saskaņā ar paktu. Un tāpēc es vēlētu zināt, vai te ir iespējas kaut ko darīt. Un tālāk, kas attiecas uz parādiem. Mēs esam dzirdējuši, uh, defici, uh, uz budžeta deficītiem, mēs esam dzirdējuši, kas notiek Eiropā, Grieķijā un citās valstīs, kur mēs cenšamies risināt šo jautājumu vispārīgi. Un daži eksperti, kā piemēram Werners Smits, vēlētos, lai būtu uh, kredītdevēja konference uh, un lai tiktu runāts par valstīm, kurām ir grūtības tikt galā ar šiem parādiem. Es gribētu zināt, ko, ko jūs par to visu domājat. Paldies! Paldies, uh, Gulārta kungs, par uh, jautājumu. Uh, pirmkārt, es gribu noprecizēt par bezdarba līmeni. Tas ir uh, Eh, zem 10% eh, eh, un apmēram divus gadus jau turās 10% apjomā pretstatā krīzes laikā, kas bija virs 20%. Par fiskālās disciplīnas, par stabilitātes pakta jautājumiem mums ir iespēja salīdzināt šīs lietas no krīzes, raugoties no krīzes pārvarēšanas posma no 2008. no 2009. gada. Un šeit mēs redzam, mēs e, ļoti, piemēram, Latvijā ar bažām un ar lielu kritiku e, tika uztvērti šie soļi, ko mēs darījām 2008. un 2009. gadā. Mums nebija ar ko iespējas salīdzināt. Bet patreizējā situācijā mēs varam e, redzēt tos attīstības temps, un es domāju, ka Latvija ļoti labi attīstās. Par tām nu, negatīvām lietām, ko jūs minējāt, mēs nekādā gadījumā neesam kādā īpašā situācijā, gan ar bezdarbu, gan ar jauniešu bezdarbu, gan ar cilvēku brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Bet pozitīvi tas, ka Latvijā ir viena no straujākām izaugsmēm eh, četrus gadus pēc kārtas pēc krīzes, un mēs esam pievienojušies Eirozonai, mēs papildus tām iespējām, kas mums ir dotas eh, kohēzijas investīcijā, kuras sastāda apmēram 70% no visām investīcijām, mēs papildus esam ieguvuši privātās investīcijas. Uzņēmēji ir noticējuši, uzņēmēji ir eh, noticējuši valstī, noticējuši iespēju attīstīties, Un eh, es domāju, ka tas ir eh, ceļš, kādā Eiropai ir eh, jāiet. Un pretstatā parāda pieaudzēšana, neveicot struktūrālās reformas vai investīcijas, neveicot struktūrālās reformas un neievērojot fiskālo disciplīnu, noved pie vienkārši parāda pieaugšanas. Thank you. Now... Paldies, nākamais runātājs Aneman kungs. Um, um, voorzitter mijn vraag aan het litouwse voorzitterschap Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzdot sakojošu jautājumu uh, Latvijas prezidentūrai. Vai jūs grasāties kaut ko mainīt, jo šās dienas debatēs man rodas tāds iespējas, ka jūs vēlaties būt labais skolnieks par fleksibilitāti. Jūs vienkārši teicāt, nu, visiem ir nepieciešama fleksibilitāte, bet tā tas nav. Tikai tiem, kas nav pienācīgi rīkojušies, kas nav reformējuši pienācīgi, tiem ir nepieciešama fleksibilitāte. Tādām valstīm kā jūsējai tā nav nepieciešama, kas attiecas uz trojku. Nu, sagaidīsim šo ziņojumu un tad redzēsim, ko mēs varēsim teikt nākam, nākotnē. Iespējams, ka mēs tiksimies arī ar Dragī kungu un runāsim par eh, parādiem, runāsim eh, par attiecībām ar Eiropas centrālo banku. Jā, kā jau es teicu, jūs vēlaties būt labais skolnieks un nevēlaties īpaši izcelties, bet valsts, kas ir eh, paveikusi tik daudz, uh, varētu būt šo pārmaiņu avots? Tātad, vai kaut kas mainīsies Latvijas prezidentūras laikā, vai arī jūs gluži vienkārši darīsiet to, ko jums uh, liek Eiropas Savienība un Eiropas komisija? Un jūsu atbildi par fleksibilitāti, ja jūs sakat, ka komisijai ir jāizlem, tad mēs neko daudz nevaram sagaidīt no Latvijas prezidentūras. Vai es pareizi sapratu, vai es kļūdos? Thank you. Next. Paldies. Nākamais Nē, saka priekšsēdētājs. Nē, tomēr nē. Tā tad tas vērtējums, ko jūs devāt, ir samērā kritisks, bet diemžēl tādi ir noteikumi un fleksibilitātes. E, e, vienīgais, ko e, Ekofins var dot, tātad veidot šo diskusiju, uzklausot komisijas ziņojumu par fleksibilitāti un rādīt nostāju, kāda ir finanšu ministriem, tātad dalību valstīm, kāda ir nostāja vērtējot šīs lietas. Bet runājot par to, Eh, ko liek eh, komisija eh, darīt un ko neliek darīt. Diskusijās par jebkuriem dokumentiem, cik es saprotu, prezidentūra ir institūcija, kurai ir mandāts, un mums ir svarīgi dabūt dalību valstu viedokļus. Līdz ar to dalību valsts saskaņotas viedokļus. Un, uh, Ehm, es domāju, ka ehm, mūsu prezidentūras laikā mēs ehm, to arī panāksim. Un pārsvarā, nu, es nevaru teikt, kādi tie viedokļi būs, jo tie ir dalībvalstu viedokļi, par ko dalībvalsts vienosies. Bet attiecībā uz Latvijas, nu, es kā Latvijas finanšu ministrs nostāju ir viennozīmīgi tāda, ka ir jāturpina gan fiskālā disciplīna, gan uh, struktūrālās reformas, uh, un eh, kāpēc mēs esam priecīgi par šo te komisijas paziņojumu par fleksibilitāti, tāpēc viņi vienkārši ienes skaidrību un mazāk iespēju interpretēt un jautāt, bet nekādā gadījumā pārunājot arī ar komisijas pārstāvjiem, tas nav uh, mēģinājums eh, aizvietot eh, izaugsmas un stabilitātes paktu vai viņu padarīt eh, vaļīgāku. Tad būtu nepieciešams varbūt veidot izmaiņas šajos dokumentos, bet komisija ar šādām izmaiņām nav nākusi. Bet par prioritātēm un vēl lietām tad gribētu pateikt, ka Latvijas prioritātēs arī ir ļoti nozīmīgi stiprināt vienoto tirgu Eh, tātad eh, jautājumi par enerģētiku, jautājumi par eh, digitālo tirgu, kas ir ļoti nozīmīgi. Latvija ir ceturtā vietā pasaulē interneta kvalitātes pārklājuma ziņā. Varbūt nu, daudzi ar problēmām saskarās arī šeit ar internetu ātrumu, bet biznesam, uzņēmējiem ir ļoti svarīgi, lai būtu vienots tirgus un arī vienots komunikācija tirgus un šis ir eh, viens no eh, prioritātēm Latvijas. Thank you. And now Kristiāni Kariņ. Paldies, un tagad vārds Krišānim Kariņam. Thank you very much, Chair. Līdz paldies, priekšsēdētājs izteikšos latviski. Uh, Reira kungs, uh, jūs esat šobrīd uh, Latvijas finanšu ministrs, jūs ilgus gadus vadījāt uh, Latvijas parlamenta saimas ietekmīgo uh, budžeta nodokļu komisiju, uh, kamēr Dombrovskungs bija premjerministrs. Jūs esat, jūs esat, kā saka, aktīvi izgājis cauri visiem šiem procesiem, pa kuriem jūs tieši runājat. Šeit parlamentā, un ne tikai parlamentā, reizēm veidojās arī šodien, es klausos daži kolēģi jautājumos eh, eh, rodas manuprāt tā neīstā diskusija starp kaut kādu taupību vai atbildīgu budžeta politiku tas tā kā vienā pusē un otrā pusē būtu investīcijas it kā tās būtu eh, atdalāmas un pilnīgi atdalītas lietas tātad jāizvēlas vai nu taupīt naudu vai būt saprātīgam vai investēt naudu ka viens otrs kolēģis runā par elastīgumu vai fleksibilitāti, šķiet, ka domā, ka tagad nu, slūžas vaļā un tagad tik tērēsim. Vai jūs nevarat paskaidrot, arī ņemot vērā Latvijas pieredzi, eh, vai šīs lietas ir vainu vainu, vai viņas var iet roku rokā, un kādas ir sekas, eh, eh, ja to nedara, un kādas, kas notiek, ja to dara? Paldies! Paldies eh, par eh, jautājumu. Eh, viennozīmīgi, ka šīs lietas var iet roku rokā un man liekas, es gadus trīs atpakaļ kā budžeta komisijas vadītājs vienā no Eiropas parlamenta organizētām tikšanām uzstājos arī ar runu, man liekas, tā bija budžeta komisija par to, kā var aprecināt taupību ar izaugsmi. Un tieši šī tēma un šis eh, galvenais vadmatīvs ir tāds, ka eh, šīs lietas iet roku rokā. Ņemot vērā Latvijas pieredzi, es gribu pateikt, ka eh, mēs veicām struktūrālās reformas, mēs veicām taupības pasākumus, bet taipat laikā mēs šos līdzekļus, ko mēs atbrīvojām, mēs izmantojām investīcijai. Tātad kopfinansējumu eh, kohēzijas, eh, kohēzijas fondos. Un eh, šajā krīzes laikā šis kopfinansējums ļoti nozīmīgi pieauga. Nekādā gadījumā viņš nesamazinājās. Veidojot taupības pasākumus, izējot uz noteiktiem cipariem, kur mums bija vienošanās, mums arī bija uzraudzības process 2002. un 2009. gadā. Mēs sasniedzot mērķus, taupības mērķus, mēs nozīmīgākos līdzekļus virzījām tieši kopfinansējumam Eiropas fondiem investīcijām. Un es domāju, tas mums ļāva e, programmu beigt par diviem gadiem ātrāk. Mēs atmaksājām Startautiskam valūtas fondam ātrāk finansējums. Un tiklīdz mēs veicām šīs struktūrālās reformas, kuras mēs izdarījām ļoti ātri, vienā pusotrā gadā, sākās izaugsme, sākās samazināties bezdarbs, kas it kā nav loģiski, ka tika samazināta valsts pārvalda apmēram pa 20%, bet arī nevis pieauga bezdarbs, bet samazinājās bezdarbs. E, samazinājās e, deficīta rādītāji, pieauga investīcijas, un mēs trīs gadus bijām augošākā e, ekonomika Eiropas Savienībā pēc šīm te reformām. Un patreizējā situācijā 14. gada rezultātu mēs esam augošākā ekonomika Eirozonā. Tātad ar 2,7-2,8% mēs esam augošākā ekonomika. Un mēs arī paredzam, ka 2015. E, gadā mūsu izaugsme e, būs e, līdzīga. Līdz ar to, ka es arī piekrītu un uzskatu, ka investīcijas un taupības pasākumi vai struktūrālās reformas nekādā gadījumā nevar pretnostatīt. Tās ir vienas lietas, bet tie līdzekļi ir jāiegūst no tātad investīciju līdzekļi, kopfinansējums, ko Latvija darīja, ieguva tieši veicot struktūrālās reformas un izdevumu samazināšanu, nepalielinot nekādā gadījumā budžeta deficītu. Thank, thank you. Next speaker, Nīna. Paldies, nākamā runātāja Nīna Gilskundze. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, ka izklāstījāt savus prioritātes. Es vēlētos runāt par trim jautājumiem. Vispirms par investīciju plānu. Jūs uh, iepriekš minējāt, ka ir bijušas politiskās diskusijas ar dalībvalstīm. Es domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai būtu fleksibilitāte dalībvalstu iekšienē, lai tās varētu paredzēt līdzekļus investīciju fondā, eh, tātad, lai varētu kompensēt eh, nacionālo budžetu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Jūs runājat par projektu eh, finansēšanu un pieminējāt šo trīskāršo A. Es saprotu, ka ideja ar šo jauno investīciju plānu bija tāda, ka mums būtu jāparaugās uz projektiem, kuriem ne, nebija izdevies piesaistīt banku finansējumu. Es domāju, ka to ir nozīmīgi Um, darīt, lai panāktu Eiropas pievienoto vērtību. Tālāk es, uh, es esmu reference, referente jautājumos par uh, um, naudas tirgu fondiem, un ļoti žēl, ka jūs to nepieminējāt. Mēs pie tā strādājam jau kopš 2013. gada septembra. Itālijas prezidentūra ir īstenojusi ievērojams centienus, lai uh, samazinātu uh, eh, plājus starp dažādajiem atšķirīgiem viedokļiem padomē. Ekon komitejai būs jābalso par šo jautājumu 23. februārī. Es domāju, ka tas ir svarīgs investīcija instruments, kuru varētu izmantot uh, kapitāla uh, Eh, tirgu savienībā. Es vēlētos eh, nodrošināt, lai šis jautājums tiktu uzskatīts par prioritāti jūsu prezidentūras laikā. Un ņemot vērā, ka viedokļi ir atšķirīgi, es domāju, ka uz jums gulsts atbildība eh, rast kopīgu viedokli dalībās starpā, lai uzsāktu galīgās sarunas ar parlamentu. Un visbeidzot, es priecājos par uh, jūsu apņemšanos uh, godīgas nodokļu politikas jomā, jo īpaši, kas attiec uz multinacionāliem uzņēmumiem, bet te ir vairākas svarīgas sastāvdaļas. Un komisārs Moskavisī kungs uh, ir pieminējis uh, šo te peļņu, kur ir ieguvusi dalību valsts. Ir bijušas diskusijas par nodokļu paradīžu melno sārakstu un arī par auditu Uh, kompāniju lomu. Uh, par kurām uh, jomām jūs strādāsiet un vispār kāds ir jūsu prezidentūras viedoklis par šo jautājumu? Paldies! Paldies, Džils kundze, jūs skārāt ļoti nozīmīgu jautājumu un arī svarīgu jautājumu Latvijai par nodokļiem. Un Nodokļu eh, fails ir eh, ļoti plašs un eh, ļoti vērienīgs, un Latvija, nu, tagad sākumā es varētu pat nosaukt oficiālo, ko mēs varētu teikt, ka Latvija virzīs jebkuru failu no šiem, tiklīdz būs iespējams viņu virzīt un turpinās sarunas. Bet šie faili ir ļoti plaši, bet mūsu apņemšanās ir ļoti nopietna. Un kāpēc? Tāpēc, ka Latvijas pieredze ir uh, Eh, tāda, ka mēs eh, saskārāmies, sākoties krīzē, saskārāmies ar eh, gan ēnu ekonomiku, gan mēģinājumiem izvairīties no nodokļu maksāšanas. Un Latvija pēdējos divos gados ir darījusi ļoti daudz nacionālā likumdošanā, lai šīs te, vietas likvidētu. Mēs esam iedevuši ļoti daudz instrumentus ieņēmumu dienestam cīņai pret ēnu ekonomiku. Eh, mēs esam eh, mainījuši likumdošanu eh, cīņai pret nodokļu slēpšanu. Mēs esam beidzot pieņēmuši nulles deklarāciju, kur nevarēja 20 gadus vienoties un pieņemt tātad katras personas līdzekļu sākotnējo deklarēšanos, kas ir vispār nu, neiedomājami cīņai bez šādas deklarēšanās cīņai pret noziedzību un pret nodokļu nemaksāšanu. Eh, mēs esam ieviesuši modernās sistēmas, kuras eh, nosaka eh, ieņēmumu izdevumu atšķirību, tas ir ieņēmumu dienestā, ieņēmumu izdevumu atšķirību, kur ir iespēja atrast cilvēks, kuri tērē vairāk nekā ir uzrādījuši oficiālos ieņēmumus. Līdz ar to mēs tiešām ļoti nopietni attiecamies pret šo jautājumu. Mēs gribam panākt nozīmīgs progress un šī šis eh, nodokļu fails ir eh, viena eh, no mūsu prioritātēm, un mēs ļoti aktīvi strādāsim, lai visus virzītas no konkrētiem vairāk nekā septiņiem, desmit failiem nevaru nosaukt konkrēti, bet tiklīdz būs iespēja vienošanās, tik, tad šie faili tiks nekavējoties virzīti. I, I asked a Nina. question on money market funds Jā. and that, that is very important to me. Es uzdevu jautājumu par naudas tirgu fondiem. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Jā, es domāju, ka mēs varam pārsniegt uh, laiku, jo šis arī tiešām ir svarīgs jautājums, un uh, naudas tirgus fonda uh, jautājums te tiešām ir jāpasakās Itālijas prezidentūrai, kur ir veikusi ļoti lielu un ļoti nozīmīgu darbu, likvidējot ļoti daudzās pretrunas, bet dažas pretrunas ir palikušas, kur dalību valstīm Eh, nav iespējams panākt eh, vienotu un eh, kopēju viedokli. Ko mēs esam darījuši? Tātad mēs esam vērsušies Eiropas komisijā ar lūgumu izstrādāt piedāvājums strīdīgos jautājumos, kā mēs varētu iet tālāk. Gaidām no viņiem atbildi, un tiklīdz būs šī atbildi par tālāku virzību, mēs nekavēsimies šajā jomā un mēģināsim gūt progresu un vienošanos ar dalību valstīm. Šis ir arī e, e, mūsu dienas kārtībā jautājums. Bet šīs e, pretrunas, kas ir viņas, diemžēl, varbūt bez komisijas palīdzības un jaunu piedāvājumu nevarēs, nevarēs tālāk virzīt, un arī svarīgs ir komisijas ietekmes novērtējums arī nu, esošiem strīdīgiem priekšlikumiem. Thank you, but the parliament... Paldies, eh, bet parlaments balsos par šo jautājumu. Kā jau mēs teicām, parlaments eh, sagaida, eh, ka trialogs sāksies saulēcīgi, protams, balstoties uz parlamentu nostāju un arī ņemot vērā padoms vispārējo nostāju. Un mēs sagaidām arī jūsu pienesumu, mēģinot finalizēt darbu pie šī noregulējam līdz pusgada beigām, jo tā tik tiešām ir mūsu komitejas eh, prioritāte. Tagad vārds Ivanai Meletičai. Paldies, priekšsēdētāji! Es sveicu šeit Ekofin priekšsēdētāju un ministru kungu. Man būtu divi jautājumi. Viens jautājums ir saistīts ar šo pārsteidzošo Šveices uh, franka uh, vērtības pieaugšanu un to, ka uh, privāta personas uh, iekļūst darvien, arvien lielākos parādos. Uh, cilvēki uh, ir nonākuši tādā kā parādu jūgā, parādu verdzībā. Vai jūs grasāties uzsākt kādus pasākums, arī piedāvāt komisijai? Vai jūs kaut ko darīsiet padoms ietvaros? Un otrs jautājums ir saistīts ar jauno Eiropas strateģisko investīciju fondu, kas ir cieši saistīts ar kohēzijas politiku un ši, šo jauno eh, investīciju politiku, ja tā varētu teikt. Ko jūs grasāties darīt, lai eh, nenotiktu pārklāšanās ar kohēzijas politiku un tātad ar šo jauno fondu? lai šīs jaunais eh, fonds būtu papildinājums un lai tas neaizstātu manas iepriekš minēto fondu. Paldies! Tātad eh, jautājumā par eh, Šveices franku tiešām ir un kredītiem ir ļoti e, nopietns jautājums un e, tiešām tas ir eh, nu, jāizsaka nožēla par tādiem notikumiem, bet no otras puses ir jāsaprot, ka nu, ja mēs veidojam kādus kompensācijas mehānismus, tad tas nāk no pārējās Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudas. Un tikko kā iepriekšējais parlaments ir gājis tieši pretējā virzienā, piemēram, apstiprinot Eh, normatīvos aktus par eh, banku savienību, tur tieši ir pretējais virziens. Tātad Eiropa ir nolēmusi, ka mēs neglābsim finanšu sistēmā strādājošos, konkrēti šeit bankas, bet tiks uh, bankām jāglāb pašām sevi, tātad īpašniekiem, uh, ar Beilim palīdzību un e, noguldītājiem lieliem un tā tālāk. Līdz ar to Eiropa ir skaidri parādījusi ceļu finanšu tirgu, ka ir atbildība katrai personai, kas izvēlās kādu veidu, kā kreditēties, e, katrai institūcijai, kas darbojās šajā tirgu, un es domāju, ka varbūt būtu nepareizi e, finanšu institūcijās iet vienu ceļu, Uh, privātpersonu uh, noguldījumu vai kredītu uh, ziņā citu ceļu. Nu, piemēram, iedomājieties situāciju, es arī, nu, es esmu finanšu ministrs un pie manis klāvē mūsu iedzīvotāji, ko viņi arī ir darījuši, kas notika mēnesi atpakaļ un saka, man bija depozīti Krievu rubļos, jo Krievijā par depozītu deva 12% un tagad es esmu pusi no tās naudas vienā dienā zaudējis. Ko tu kā finanšu ministrs, kā tu mani paglābs, pasargās? Diemžēl es tikai varu atbildēt to, ka man ir nauda tāda, kas ir nodokļu maksātāja nauda, un es domāju, ka visiem pārējiem sabiedrības, sabiedrības daļai eh, nav jāatbild par tiem cilvēkiem, kas ir veikuši noguldījums Krievijas rubļos. Eh, līdz ar to es domāju, ka eh, šajā situācijā un gadījumā mēs e, nepiedāvāsim e, nekādus risinājumus, jo, piemēram, kompensācijas risinājumi ir pilnīgā pretstatā ar to, e, ko iepriekšējais Eiropas parlaments pieņēma banku glābšanas ziņā. Tātad vēlreiz atkārtošu, ka uzņēmējiem vai, vai, vai, vai cilvēkiem, nu, kā bankām ir jāglābi pašām sevi ar Bēlina palīdzību un tikai ārkārtas gadījumos tad iesaistās stabilitātes mehānisms vai Eiropas centrālā banka. Es domāju, šeit ir līdzīgs risinājums. Mēs nevaram veidot savādāku risinājumu, jo mūsu nauda ir nodokļu maksātāja nauda. Thank you. Last speaker, Jakob von Weizsäcker. Nākamais, pēdējais runāsies Jakobs von Weizsäckers. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Minister Reyers, zuerst ein Kompliment. Ich merke jetzt schon an. Ministra kungs, ähm, es gribētu vispirms izteikt komplimentus. Esmu strādājis pie banku struktūru reformu jautājuma, un mēs augstu vērtējam uh, to, ko gatavojas darīt uh, Latvijas prezidentūra, un arī parlaments vedīs sarunas ar padomi, ar jūsu prezidentūru. Un tagad jautājums. Pēdējos sešu mēnešu laikā mēs esam piedzīvojuši to, ka tiek nodalītas uh, vidustermiņa uh, inflācijas Uh, prognozes, kas arvien vairāk atpa, uh, atšķiras no šī mērķa diviem procentiem. Jūsu uh, minētājs par struktūra reformām un par kva, tā saucamo kvalitatīvo atvieglošanu, kvalitatīvu izziņu, par ko gaidām paziņojumu rīt kā eh, novērst eh, krīzes un panikas eh, izcelšanos eirozonā, jo ir arī bijuši paziņojumi, ka, piemēram, Eiropas centrālā banka nespēs novērst tādas krīzes izcelšanos, kādu ir piedzīvojusi savulaik Japāna. Vai jūs domājat, ka prezidentūras laikā mainīsies uh, šīs um, inflācijas prognozes no ECB perspektīvas un kādus instrumentus uh, varam sagaidīt līdztekus uh, tam, ko jūs minējāt, piemēram, Junker investīciju fondu un kā mēs varam atgriezties pie ekonomikas izaugsmes. Paldies! Paldies eh, par eh, jautājumu. Un es eh, pirmkārt tātad gribētu pateikt par Eiropas centrālo banku un deflācijas, inflācijas pasākumiem. Un zemes inflācijas radītu risku novēršana saskaņā ar mandātu attiecībā uz cenu stabilitāti ir tikai Eiropas un Eiropas centrālās bankas prerogatīva Ehm, nu, dalību valstīm nav tāda kopēja um, instrumenta, un es uh, pilnībā esmu pārliecināts, ka Eiropas centrālā banka turpinās strādāt uh, pilnīgā saskaņā ar uh, savu uh, mandātu, un uh, trauksmei uh, nav pamata. Es arī esmu pārliecināts, ka Eiropas centrālās bankas pasākumi kopā ar notiekošajām reformām dalību valstīs kā arī straujais progress saistībā ar eh, banku savienību eh, stiprinās eirozonas atvesļošanos, un eh, šeit viennozīmīgi es varētu pieminēt arī Latvijas piemēru un tas, ko mēs runājām un Kariņkungu uzdotais investīcijām un taupības pasākumiem, tāpat kā viņi iet roku rokā Eh, tāpat arī ļoti svarīgs eh, moments eh, Latvijas izkļūšanai no krīzes bija bankas, Latvijas bankas neatkarība un vissvarīgākā loma arī eiro ieviešanā Latvijā bija arī Latvijas bankai. Un es domāju, ka šie statusi un, uh, ir jāsaglabā uh, tādā veidā, ka bankām ir uh, jābūt neatkarīgām un uh, Eh, Latvijā arī bija mēģinājumi iespaidot eh, bankas neatkarību, bet eh, tomēr veselais saprāts Latvijas gadījumā guva virsroku un nu, mūsu rezultāti apliecina tikai pozitīvo. Es domāju, ka Eiropas centrālās bankas bankā situācija ir tieši tāda pati un es domāju, ka visa līdzinējā darbība pierāda, ka Eh, Eiropas centrālā banka ir eh, tikusi ļoti veiksmīgi galā ar eh, saviem pienākumiem. Thank you. We have Paldies. Ich wollte nur Very kurz quick. nachfragen. 10, 20 seconds. Yes, of course. Um, um, ich wollte nur kurz nachfragen. Um, Sie sind tatsächlich. Vēl tikai īsti papildu jautājums. Es uh, runāju par šo nulles procentu likmi. Un uh, tā tad šī uh, novirze, inflācijas prognozes novirze no 2% mērķa, vai tas nerada risku? Eh, es domāju, ka eh, tas eh, patreizajā situācijā risku nerada. Un arī jūs tālākais uzdotais jautājums par iespējām atjaunot izaugsmi, tātad instruments, pamata instruments šim pusgadam ir strateģiskais fonds, kurš varētu atsākt plašāku tautsaimniecības Eh, finansēšanu eh, nākamā, eh, šī gada otrajā pusē uzsākot savu darbību. Thank you. Paldies. Vēl divi deputāti vēlētos uzdot jautājumus brīvā mikrofona ietvaros. Vispirms vārds Zīles kungam. Jā, paldies. Um, Sākumā negribēju jautāt, bet tomēr par Junkera plānu. Eh, patīk mums vai nepatīk, bet Latvijas prezidentūras laikā šis plāns tiks apstiprināts. Līdz ar to vai nu eh, prieks par panākumiem viņa īstenošanā tālākā gaitā, vai arī varbūt atbildība par neveiksmēm šī plāna realizācijā būs Latvijas prezidentūras jautājums. Un šeit man ir eh, jautājums jums, vai tas, kā pašlaik ir dizainēta šī sistēma ar Junkera plānu, ko Eiropas komisija prezentēja, jums šķiet, uh, ka uh, uh, projekti neno, vai jums nešķiet, ka projekti nenosēdīsies, teiksim, um, Rietuma Eiropā vairāk tur, kur ir lielāks ekonomikas, protams, potenciāls un arī iedzīvotāju skaits nekā Eiropas Savienības perifērijas valstīs. Jo privātam kapitālam, protams, interese atdeva no saviem ieguldījumiem un uh, Eiropas perifērijas ar zemu iedzīvotāju blīvumu vai vājām ekonomikām nav izdevīgi ieguldīt, teiksim, enerģētikas savienojumu projektos vai dzelzceļa savienojumus projektos, kuriem bieži vien ir ģeopolitiska nozīme. Vai jums nešķiet, ka šeit ir riski? Paldies. Renā... Vārds Renatos Sauro. Paldies priekšsēdētāji. Vakar es apskaudu amerikāņus, uzklausot uh, prezidenta Obamas uh, uzrunu par situāciju valstī. Viņš runāja arī par krīzi, kas sākās 2008. gadā un nonāca arī līdz Eiropai. Viņš runāja par valsti, kurā ir vislielākā nodarbinātība pēdējo gadu laikā, tātad valsti, kas ar pārliecību raugās nākotnē. Bet Eiropā mēs eh, tikai diskutējam un pārmetam viens otram uzvedību, viena valsts pārmet otrai, mēs cenšamies būt labie skolnieki, bet tad, kad runājam par jautājumiem pēc būtības, tad uh, nemaz tik vienkārši nav. Es domāju, ka ASV ir izdevies izkļūt no krīzes ātrāk nekā mums, tāpēc, ka viņiem ir kopīga uh, politika gan no monetārā viedokļa, gan no fiskālā viedokļa. Viņiem ir izdevies to panākt, eh, nesamazinot budžeta līdzekļus, eh, tāpat nepadarot nabadzīgāku vidusšķiru un nenovedot pie sociālās uh, izslēgšanas. Vai jūs domājat, ka jūs varētu kaut ko paveikt uh, turpmāko sešu mēnešu laikā, lai panāktu vienotāku Eiropu nākotnē, lai mēs rīkotos visi kopā, ja mēs turpināsim uh, tā uh, strīdēties savā starpā, mums neko neizdosies panākt. Paldies! Tātad šie divi jautājumi varbūt kaut kur arī nedaudz pārklājās, un tāpēc nu, tad tā atbilde eh, būs eh, laikā, bet varbūt es arī, eh, ja priekšsēdētāji kungs atļaus, nedaudz laiku pārtērēšu. Pieminot vēl, pirms sākot atbildi, pieminot par Ameriku, gribu pateikt, ka nevienlīdzības līmenis Amerikā ir augstāks par jebkuru Eiropas Savienības dalību valsti. Un, jā, panāk, panākt vienošanos ir grūti, bet šis ir Eh, vienīgais periods, tik garš periods pasaules vēsturē, kur Eiropas Savienības teritorijā nav bijuši konfliktu. Tātad varbūt tas nekas, ka mēs nevaram uzreiz vienoties par lietām, bet uh, mēs tomēr kādreiz vienojamies un uh, nekarojam savā starpā, tas jau ir liels um, panākums. Bet uh, runājot par investīciju plānu un to jautājumu, ko uzdeva Zīles kungs, gribētu teikt, ka nē, es nesaskatu problēmas un risku, jo praktiski ir svarīgi tātad pievienojušās valsts, jaunās valsts, viņām ir apmēram 80% no kohēzijas iet uz jaunām valstīm un šis Junker eh, plāns vai strateģiskais investīcijas plāns eh, pamats, no kā baidījās visas jaunās valsts, ka tiks samazināta kohēzijas eh, aploksne, bet kohēzijas aploksne netiek samazināta. Līdz ar to Punkts viens, tātad kohēzija paliek un dalībvalstīm ir iespējams izmantot kohēziju. Punkts divi ir ļoti svarīgi, lai attīstās visa, visa Eiropa vienmērīgi Un tas, ka, piemēram, daudz projektu nonāks, daudz finanšu līdzekļu nonāks pie lieliem projektiem, tas ir arī skaidrs un saprotams, bet arī mazajās dalību valstīs ir lieli projekti, Eh, kā piemēram Baltijā Rail Baltica, kas ir iespējams eh, daļai finansēt caur šo projektu, un mēs arī aizmirstam vai mazāk runājam par 70 miljārdiem Eiropas investi eh, šajā fondā, 70 miljārdi tiks novirzīti maziem un vidējiem uzņēmumiem. Ja? Tātad vairāk nekā 200 miljārdi strateģisku plānu investēšanai, bet 70 miljārdi mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanai. Līdz ar to es domāju, ka šie līdzekļi būs vienmērīgi, un es domāju, ka ļoti svarīgi, lai šie investīcija līdzekļi būtu fi finansiāli izdevīgi un negultos atkal uz valdības budžeta izdevumiem, tātad tiktu finansēti no privātā, privātiem līdzekļiem un arī nākotnē Eh, izmantojot šos objektus, arī tiktu atpelnīti, nevis eh, valsts maksātu. Eh, tā kā es uzskatu, ka risks nav, un es domāju, ka lielāks risks ir, ja, piemēram, liela daļa Eiropas paliek bez nozīmīgām investīcijām. Un uh, šeit mēs esam visi interesēti, jo ir kopējais tirgus. Mhm. Uh, katras valsts uh, uzņēmēji pārdod arī preces vecajās Eiropas valstīs, un ja tur sāksies ekonomiskā stagnācija, tad nevienam nebūs labi. Līdz ar to šis fonds ir, tāpēc jau viņš arī saucās strateģiskais fonds, ir vērsts uz to, lai visa Eiropa attīstītos. Jaunatīstītām valstīm, jaunām valstīm ir 80% no kohēzijas naudas. Tā ir ļoti liela nauda. Bet būs arī no šī te fonda. Es esmu pilnībā pārliecināts. E, iepazīstoties ar tiem projektiem, es domāju, ka viņi būs e, sadalīti normāli. Thank you, miss. Paldies. Paldies par šo ļoti auglīgo viedokļu apmaiņu. Jā, pēdējie jautājumi parādīja, ka um, investīcija plāns tik tiešām ir ļoti nozīmīgs. Nākam pirmdien pulksten uh, trijos pēcpusdienā uh, komisārs Katainēns ieradīsies šeit, lai iepazīstinātu ar komisijas priekšlikumu, un mēs ar nepacietību gaidām uh, sarunas par da, šo te priekšlikumu saturu pavisam drīz. Uh, Liels paldies par to, ka bijāt šeit un iepazīstinājāt mūs ar savām prioritātēm. Protams, es vēlos vēlreiz atkārtot, ka arī jautājums par naudas tirgu fondu eh, dosie pabeigšana ir ārkārtīgi svarīgs mūsu komitejai, arī ņemot vērā likumdošanas eh, dosie, pie kur mēs strādājam. Es domāju, ka ir ārkārtīgi e, nozīmīgi e, tas, ka ir nepieciešams skaidrot noteikums e, attiecībā uz fleksibilitāti. Es pilnībā piekrītu jūsu interpretācijai, jo no ekonomiskā viedokļa, protams, ik viens var tajā izlasīt, ko viņš vēlas, bet tas ir instruments, kuram vajadzētu panākt to, ka noteikumi, ja instruments tiek vienādzīgi, vienlīdzīgi interpretēts un arī uh, Latvijas prezidentūra ir devusi savu pienesumu tajā. Es domāju, ka tas ir ievērojams panākums, un es domāju, ka ECOFIN noteikti vēl turpinās šīs diskusijas. Protams, monetārā politika ir ECB kompetencē, un šī komiteja pamatot nobalsoja par rezolūciju, kurā pauda savas bažas par sagaidāmo eh, inflācijas līmeni, kas būs ļoti zems. Tātad šie 2% mērķis, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Jādara viss iespējamais ECB mandāta ietvaros, kā jau tas ir teikts rezolūcijā, bet, kā jūs teicāt, mēs arī piekrītam, ka ir nepieciešama absolūta Eiropas centrālās bankas neatkarība. Liels paldies ka, par to, ka bijāt šeit, paldies par šo viedokļu apmaiņu, sadarbosimies, novēlu jums visu to labāko Uh, Latvijas prezidentūras laikā. Noslēdzam sanāksmi un atsāksim šo pēcpusdienu pulksteni 15. Paldies! Yeah,